Jā, kolēģi, kolēģi. Cienījamie kolēģi. Mums vajadzētu sākt mūsu uh, darbu. Sazicung. Um, ähm, die... Uh, sveicināt šajā sanāksmē. Jūs esat saņēmuši darba kārtību, neviens nav prasījis, lai tajā kas tiktu grozīts, un es arī pats negribu tajā neko mainīt. Laiks mums ir. Un nav nekādu īpašu paziņojumu. Neviens nav protestējis arī eh, vai apstrīdējis protokolu. Tā kā mēs varam uzreiz pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta - energoefektivitāti par e, direktīvas 204 slīpsvītra 8 EK celšanu. Mm, tātad vispirms jārunā par jautājumiem vai jāuzdod jautājumu komisijai. Hocenkungs ir atgriezies, un viņš ir gatavs diskutēt par šiem jautājumiem ar mums un atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kādi jums varētu rasties. Šeit ir arī speciālisti, kas palīdzēs tiks galā ar vienu ļoti specifisku punktu. Un vispirms došu vārdu Hodzenkungam ievadvārdiem. Tātad tas ir tā teikt debašu uzsākšanai, un tad uh, došu jums iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu, Hodzenkungs, vārds jums. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka vajadzētu visu atkal atkārtot, ja mēs runājam par ietekmes izvērtējumu, tad varbūt ir vienkārši jāizdara tāds kopsavilkums uh, par šo dokumentu. Mēs izpētījām virkni potenciālu pasākumu, lai varētu pārvarēt tās plaisas, kas pašlaik pastāv lai nonāktu no tās situācijas, kādā mēs esam šodien, līdz 2020. gada mērķiem. Un līdz ar to ir vesela pakotne ar dažādiem pasākumiem, e, kas ir iekļauti direktīvā, ko jūs tagad apspriežat. Un e, šie pasākumi palīdzēs mums sas sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus. No ekonomiskā viedokļa tie būs pozitīvi, un palielinās darba uh, vietu skaitu un uh, palielināsies arī IKP par 34 e, miljardiem eiro. Bez tam varēs aizvietot importētos energoavotus ar pašmāju energoavotiem un arī ar enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu šo te mērķi 20, 20, 20, nepietiek tikai vienkārši veikt energo ietaupījums. Piemēram, siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijās. Um, nu tā īsti mēs nevaram paredzēt arī, kādā veidā uh, mainīsies oglekļa uh, cena. Un es labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem, ja jums tāda būtu. Herzlichen Dank. Damit uh, ist. Liels paldies. Mēs tagad uzklausījām šo te kopsavilkumu, un tas, protams, rada vielu pārdomām, un kolēģi, jums tagad ir iespēja uzdot jautājumus, ja jūs to vēlaties. Pīperkungs lūdzu. Es izmantoju šo, vai es varu to, šo jautājumu uzdot drusku vēlāk labāk uzdot šos jautājumus pa vienam pretējā. Un šobrīd šo jautājumu nav daudz. Labi, e, es uzdodu jautājumu. Tādēļ, ka e, Hodzona kungs, vispirms vēlētos pateikties par to, ka atbildējāt uz mūsu iepriekšējiem jautājumiem tik ātri. Uh, Taču ir daži jautājumi, eh, kuras vēlētos tālāks paskaidrojums. Sākot ar fokālajiem punktiem, mēs zinām, ka padome atsakās noteikt obligātus, saistošus efektivitātes mērķus. Un jautājums ir, vai nebūtu labāk? ja jūs neiekļautu savu definīciju, skaidrāku definīciju par to, kas tad ir energoefektivitāte. Mēs arī, protams, centāmies dot šeit savu ieguldījumu. Protams, mēs jau necenšamies panākt kaut kādu absolūtu energoefektivitātes ciparu, taču mēs esam centušies piedāvāt eh, tādu pieeju, kā palielināt enerģijas produktivitāti. Un vajadzētu noteikt, manuprāt, relatīvus eh, mērķus, lai sasniegtu tos mērķus, ko mēs visi vēlamies. Uh, da noch keine Antwort bekommen, auch nicht von der Kommission. Wir hatten das ja. Uh, un par to mums bija komisijas atbildi, un tas ir varbūt viens no maniem jautājumiem, ko es gribēju noprecizēt. Ja mēs nosakām relatīvus mērķus, eh, tad mēs būtībā aizstāvam rūpniecību un e, dodam zināmas e, priekšrocības noteiktiem enerģētikas sektoriem. Un e, būtībā panākam tādus relatīvus energointensitātes mērķus, un man viens to tā īsti nav spējis paskaidrot. Komisija to nav spējusi izdarīt, un arī neviens cits tā īsti man nav paskaidrojis, kādēļ mēs mūsu efektivitātes mērķus eh, gatavojamies samazināt eh, un vēlamies tos atšķaidīt un padarīt tādus relatīvus. Eh, vai būs citi jautājumi, vai varbūt jūs atbildēsiet tūlīt? Paldies, Pīperkungs! Ietekmes izvērtējumā mēs izvērtējām, kādā veidā mēs cenšamies panākt eh, mērķus, kurus definējusi padome 2007. gadā, pēc mūsu izpratnes. Un tā tad mums ir jāietaupa patērētais eh, enerģijas daudzums par 20%. Un jautājums ir, uz kurienu mēs virzamies, e, to mēs neanalizējām, jo šķiet, ka tas bija pilnīgi skaidrs. Es ļoti augstu vērtēju šo jautājumu par to, vai šis mērķis būtu e, jāizsaka kā intensitātes mērķis jo politiskās debatēs tieši tas izkristalizējās, un tā, cīm redzot, būs mm, daļa no diskusijas ekspertu starpā. Mans viedoklis um, saskana ar komisijas uh, priekšlikumu, un mēs neko nesam mainījuši, nesam pieņēmuši arī formāls uh, lēmums, bet kā kura cita politiskā diskusija mēs, uh, protams, meklēsim konstruktīvus risinājumus, izskatot tās idejas, kas parādīsies intensitātes sakarā. Bitte, Markus Pieper. Ähm, jetzt haben Sie die Frage aber leider etwas umschifft. Jā, paldies par šo atbildi, bet varbūt man savādāk vajadzēja pagriezt jautājumu. kāpēc relatīvs mērķis uh, netiek uh, eh, tātad iekļauts šajās 368 miljonos tonu, vai jums ir kaut kādi dati, kas uh, eh, pierādī, pierāda to, ka ja mēs izvēlēsimies relatīvo mērķi, mēs nevirzvīsimies uz šo mērķi. Uh, Nu jā, bet eh, kur tad jūs nokļūsiet ar relatīvo mērķi? Tas ir atkarīgs no divām lietām. Pirmkārt, kādā līmenī jūs šo mērķi uh, noliekat un kādā līmenī IKP un energoresursu patēriņš uh, eh, attiec viens uz otru jo tas ir atkarīgs no tā, cik ambiciozs ir mērķis un kas īsti notiek arī KP. Tātad vienkārši atbildes šo jautājumu nav. Varbūt to varētu pajautāt savādāk. Komisijas priekšlikums ir tāds, kā tas ir, jo šeit ir 20% samazinājums un energointensitātes mērķis šo samazinājumu iespējams nenesīs, un tāpēc komisijas priekšlikumā tā vienkārši nav. Nu, man šķiet, ka mēs te vairs nerunājam par ietekmes izvērtējumu. Debats ir izgājušas ārpus šīs tēmas. Komisijas priekšlikuma mērķis ir tāds, ka tas balstās uz analīzi, ka mēs pašlaik neesam uz īstā ceļa, lai sasniegtu 20% eh, mērķi. Tas ir izteikts eh, energo eh, ietaupījumos, kas ir attiecināti pret patēriņu un ar, ar intensitāti tas nav izteikts. Tieši tādēļ mēs to arī neesam izvēlējušies, lai sasniegtu mērķi. Klodam Turmesam vārds. Jā, nu šie ir jautājumi par ietekmes izvērtējumu tomēr. Bet mans jautājums arī kolēģim Pīperkungam un arī tiem, kas visus tos daudzos jautājumus iesūtīja. Ja jūs nevarat uzdot jaunus jautājumus par komisijas atbildēm, tad mēs vairs nerunājam par uh, ietekmes izvērtējumu un Šobrīd tātad jūs uzskatāt, ka pamats, uz kā tiek veidot šī direktīva, ir ietekmes izvērtējums, un tad iznāk, ka mēs neesam uz īstā ceļa. Mums šeit ir virkne priekšlikumu, un vairums no tiem novedīs pie ekonomiskās izaugsmas Eiropā, pie darba vietu pieauguma. Nu, tā šeit šajā komitejā tas arī saņem tādu vispārēju atbalstu un mēs to varam pieņemt kā tādu plašu pamatu mūsu diskusijām. Gut, die Frage kann ja schlecht von hier vorne beantwortet werden. Jā, šādu jautājumu droši vien ir grūti, uz šādu jautājumu būtu grūti atbildēt, gan Ich habe das alles gelesen, da sind mehr Fragen übrig geblieben als beantwortet. Un äh, jāsaka, es esmu tiešām lasījis visus tos jautājumus un arī atbildes, un vienkārši es ļauju, dod šo iespēju uzdot äh, jautājumus, kuriem nav atrasts atbildes Fordas kundze. Jā, tieši par šo tēmu. Šeit es vienkārši savēlu kopā ciparus. Komisija man tiešām palīdzēja, iesniedzot uh, virkni ciparu. Ja jūs, piemēram, aplūkojat energointensitāti rūpniecībā pret enerģijas patēriņu un ietaupījumiem citur, es saprotu, ka neindustriālā daļa no šī te cipara, par ko mēs runājam, tās 368 8 vai 369 miljonu tonu. Un jāsaka, ka tas patēriņš nerūpnieciskajā tātad sektorā varētu vai ietaupījums varētu būt 269, un ja es vienkārši atņemu, eh, tad tās ir 3 ceturdaļas. Tad faktiski 3 ceturdaļas no ietaupījumiem būs no šī 368, un pārējais tad, lūk, ir tas, kas nāk no uh, rūpniecības. Bet, ja jūs tādā veidā skaties uz šo jautājumu, jūs varat nonākt mm, pie citāda, pie, neglu, pie negluži tāda paša risinājuma. Un uh, Protams, ka rūpniecību satrauc tas, ka viņi joprojām vēras, vēlas izaugsmi, protams, vienlaicīgi arī ietaupot, bet un es uh, ceru, ka es esmu saņēmusi pareizos ciparus, un mums varbūt šādu diskusiju vajadzētu sākt. Pitāts. I have to apologize that I haven't read your recital yet komisijai vārds atbildēja. Atvainojieties, es neesmu izlasījusi šo jūsu apsvērumu, ko jūs iesniedzāt, jā, bet eh, cipari ir tādi, kā jūs nosaucāt, nu tur laikam ir tie 73, nevis 75%, kas nāk no, no, no rūpniecības, bet aptuveni tā tas ir. Paldies, priekšsēdētāji, man būtu um, ļoti liels bažas. Kā mēs varam noteikt šādus ietaupījumu mērķus, ja tie neatbilst uh, vajadzībām un tie nav saskaņot ar vajadzībām? Nav tikuši izstrādāt dažādi scenāriji, un tāpēc es uh, ņemšu tikai vienu par piemēru. Iedomāsimies, jo mums ir tiesības iedomāties. Iedomāsimies, ka Eiropa nolēmi uh, cenšas likt uzsvaru uz ražošanu, tātad ražot vistuvāk patērētājiem. Iedomāsimies, ka, lai ietaupītu, samazinātu CO2, Eiropa, piemēram, veic investīcijas dzelzceļomā, lai šīs preces tiktu pārvadātas ar dzelzceļu, pa dzelzceļu, lai pasažieri pārvietotos pa dzelzceļu. Un iedomāsimies, ka demografiskās tendences ir tieši tādas pašas kā līdz šim. Līdz ar to rodas jautājums, pirms mēs uh, sākam ar šādiem ietaupījumiem, vai Eiropa ir uh, spējīga saražot enerģiju, kas tā ir nepieciešama, lai dzīvot turpmāk. Yes, sure that that... Es atkal nezinu, saka komisijas pārstāvs, vai tas ir jautājums par ietekmes izvērtēm. Tas šķiet ir kaut kas cits. Jā, Claude Thomas hatte mich auch direkt angesprochen. Ähm, ich bitte um Verständnis, dass ich... Jā. Turmes kunga jautājumi. Šķiet, ka mums nāksies atgriezties ar eh, tādiem papildus jautājumiem. Runājot par kopējo eh, mērīšanas metodi. jo, ja energoefektivitātē un ietaupīšanai nebūs kopējas sistēmas, nu šeit es vēlētos uh, atsaukties uz Hanovers uh, institūta pētījumu. Mm, piemēram, ir četrās valstīs - Dānijā, Itālijā, Francijā un Beļģijā. Uh, Eh, būs jānomēra eh, leduskapja darbības efektivitāte, jūs dabūsiet vienam tam pašam leduskapja modeļ, modelim pilnīgi dažāds rezultāts, jo ir atšķirīgi mērīšanas, eh, ir at, atšķirīgi mērīšanas standarti. Paldies! Runājot par ceturto jautājumu, mēs sacījām, ka mēs nepiedāvājam izmantot uh, sarežģītu mērījumu metodi, ko mēs uh, centāmies izveidot enerģijas pakalpojumu direktīvai. Tā tad ne jau eh, nemērīt vispār, bet izveidot vienkāršāku pieeju, jo kāda problēma bija šo metodu. Mēs nevarējām atrast vienprātību starp dalību valstīm par to, kā to piemērot. Un ņemot vērā šo pētījumu, ko jūs minējāt, esmu redzējis tikai kopsavilkumu, neesmu redzējis pašu pētījumu, bet secinājums ir pilnīgi pareizs ja jūs aplūkojat energoefektivitātes pienākumu schēmas, tad eh, tās vienu un to pašu lielumu uh, pavisam savādāk attiecina pret uh, izvirzīto mērķi. Un mums pagaidām nav šādas harmonizētas Eiropas metodas, bet piektajā pielikumā uh, mēs izklāstām tādas pamat eh, mērīšanas metodas un sākam, ja dalībvalsts izmanto citu metodu, metodi, tad eh, tām ir jāinformē komisija. Un eh, komisija novērtēs, jo tām ir jābūt vismaz tikpat stingrām, kā paredzēts direktīvā. Diemžēl ir pazudusi skaņa no zāles. Jetzt? Ja? Oh. Ich versuch's nochmal. Jetzt ist besser. Also, versuch. Šķiet, ka problēma ir likvidēta. Priekšsēdētājs ir pārbaudījis savu mikrofonu, tas strādā. Tātad eh, ir runa par vispārēju energotaupīšanas eh, potenciālu eh, par šo te, par šiem te 368 miljoniem tonnu. Bet ir komentārs, ka, piemēram, 11 pasākumi, eh, kas vērst uz ekodizainu uzlabošanu, varētu lielā mērā uh, ietaupīt eh, patēriņu. Un, eh, ja tas attiecas uz eh, enerģētiku attiecināmiem produktiem, tad šis ietaupījums varētu būt vēl lielāks. Un tas varētu ļaut ietaupīt pat 96 miljonus iepriekš uh, aplēsto 38 miljonu vietā līdz 2020. gadam. Um, jo tas varētu samazināt patēriņu, un tas uh, ir pagaidām minimums, tas varētu droši vien būt augstāks. Vai nepastāv risks, ka galu galā uh, mēs ietaupīsim vairāk nekā mēs gribam ietaupīt. Nu, lūk, tas, manuprāt, ir grūti. Man liekas, tie ir diezgan grūti ar, ar to saskaitīšanu, attiecināšanu. Un kā tad būs? Un es gribēju jautāt par to, runājot par 36. jautājumu, runājot par ETS, NR, emisiju tirzniecības pasākumu jomā, kas tur ir jauns uh, plānots. Šeit ir jāzina, kas ir šķēršļi, varbūt jūs varētu par tiem pastāstīt. Thank you. <clears throat> The benefits from our eco-design. Runājot par eko-dizainu programmu un uh, ieguvumiem no tās, ieskaitot ekodizaina direktīvu 2009. gadā, kas ir attiecināta uz enerģijas produktiem un arī uh, ekodizains celtniecībā. Tātad caur šiem pasākumiem mēs plānojam ietaupīt apmēram 10% līdz 20. gadam, un esam arī e, ietekmes izvērtējumā ņēmuši to vērā. Eh, šos energoefektivitātes pasākumu eh, uzskaitīšanā un mērē, mērīšanā grūtības eh, rada tas, ka šīs metodas zināmā mērā pārklājas. Tās nevar tā stingri nodalīt viena no otru. Piemēram, ēku direktīva, labāka gaisa kondicionēšana, labāka apkūre, labāka ekonomiskākas apgaismas sistēmas. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto arī labākas iekārtas. Uh, bet ekodizaina direktīva savukārt neatļauj lietot neefektīvus apgaismas ķermeņus, eh, apkuras katlus un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, ir divi it kā eh, atsevišķi pasākumi, eh, kas viens otru papildina, bet nevar teikt, ka šie te efekti tieši summējas. Tie zināmā mērā pārklājas. Un nevajadzētu pārspīlēt šo pasākumu efektivitātu un ietekmi. Nu, tieši tādēļ mēs tādā veidā esam aprakstījuši rezultāts ietekmes izvērtējumā. Tā kā energoefektivitātes pienākums ļaus izmantot, teiksim, tos stimulus, kas jau šobrīd ir pieejami, uh, un savā ziņā, nu, tā ir tāda dubultskaitīšana, tāpēc te nevajadzētu pārspīlēt. Tālāk apkūre, eh, koģenerācija, eh, koģenerācijas stācijas, jā, tās tiek ņemtas vērā, ja, eh, bet šeit uzskaita notiek atšķirīgi, jo līdz ar to nav stimulu, kas ietekmētu uh, Eh, emisiju tirzniecības eh, sistēmu. Šeit eh, nav ņemts vērā koģenerācijas metodas potenciāls no šāda viedokļa. Pīperkungs. Es vēlējos teikt dažus vārdus par finansējumu, par finansējumu saņemšanu no struktūra fondiem daudz no šiem energoefektivitātes pasākumiem, īpaši publiskajā sektorā, nāks no uh, struktūra fondiem pēc uh, eh, 2015. gada, un mums ir jāpatur prātā, ka pat uh, labklājīgākos reģionos, bagātākos reģionos, kur ir 50% līdzfinansējuma prasības, šie te vērtīgie struktūra fondi eh, arī izraisa lielu konkurenci, piemēram, jauno eh, tehnoloģiju pie, piedāvājums, platjoslas interneta nodrošinājums un tā tālāk. Šeit ir vesela virkne nozaru, kas eh, konkurē par reģionāliem struktūra fondiem. Mans jautājums ir tāds, cik ap pārliecināts jūs varat būt, ka šie līdzekļi būs pieejami, ka reģioni liks uh, galveno uh, uzsvaru uz energoefektivitāti vai ir uh, juridiski saistošs pienākums izmantot šos līdzekļus tā, kā mēs to vēlamies, vai reģioniem ir noteikti, būs noteikti elastība, lai varētu nolēmt, kā izlieto struktūra fondus. Uh, vai arī mēs liksim uh, viņiem ierobežojumus un neļausim tērēt līdzekļus tā, kā viņi to uzskata par vajadzīgu. Septīt, man ir par septīto jautājumu, bet uh, es vēlētos pāriet uz 12. jautājumu, un jautājums ir, kāpēc 1,5% ietaupījumu likme uh, būs vienāda visās dalību valstīs, lai panāktu 20% mērķi. Vai tam ir kaut kāds attaisnojums? Nu, kā es to redzu, tad izējas pozīcijas dažādās dalību valstīs ir dažādas. Un tieši tādēļ mēs gribam uzzināt, kādēļ jūs pilnīgi vienādi attiecaties pret visām dalību valstīm. Lūdzu, komisijai vārds atbildēja. Par struktūra fondiem runājot, tās ir citas diskusijas temats. Bet atbildes jautājumi ir sekojoši. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka aptuveni 17 miljārdi eiro no kohēzijas un struktūra fondiem uh, no nākošā finanšu plānošanas perioda ir jāiezīmē energoefektivitātei un atjaunīgo enerģiju projektiem. Kāds būs uh, galīgais uh, rezultāts, tas būs atkarīgs no uh, likumdevēju lēmuma. Par to 1,5% ir skaidrs, ka komisijas priekšlikums ir tāds, ka dalību valstis brīvprātīgi nosaka savus uh, nacionālos indikatīvos mērķus energoefektivitātei kopumā. Un dalībvalstis arī ņems vērā to, kāds tām ir potenciāls, eh, kas vēl nav pietiekami eksploatēts un ko tās var izmantot. Un tieši tādēļ mēs izēmu šo brīvprātīgo pieeju, bet tāpat laikā ir jābūt pastāvīgam elementam, un tie ir 1,5% e, ietaupījuma, e, kas ir jānodrošina. Un mūsu pētījums rāda, ka pat tad tās dalību valstis jau ir panākušas vislielāko energoefektivitāti pēdējos gados, piemēram, Dānija, uh, ir ar mieru panākt šo 1,5% mērķi. Uh, Tātad līdz ar to nevienai citai dalībvalstī ar šāda rādītāja sasniegšanu nevajadzētu būt grūtībām. Tātad ir jābūt zināmai uh, korelācijai starp uh, ietaupījumiem, kas tiek panākti agrīnākā periodā un tiem, kas tiek panākti vēlāk. Paldies, un mēs nosūtīsim jums visus eh, papildi jautājumus, kādi mums vēl varētu rasties. Īpaši attiecībā uz 45. kur ir runa par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, un šeit kādi ir eh, jūsu pētījuma rezultāti, vai vienmēr ir pozitīvi rezultāti, piemēram, skatoties uz Barcelonu. Uh, Es vēlētos zināt par citām pilsētām, par cik pilsētām jūs runājat, tad tās ir lielas pilsētas, vai jūs runājat arī par mazākām pilsētām, jo no dažādām pilsētām rezultāti būs dažādi. Un tāpēc ir jāzina, par ko mēs runājam, par Barcelonu vai arī par citām vietām. Paldies! It's certainly the case that CHP system Eh, iespējams darboties eh, pilsētās, kas ir mazāks nekā Barcelona. Taču baidos, ka pētītajā, pētījumā, kas ticā 45. jautājumā minē, par minēto man nav konkrētu datu, ko es varētu dot. Mēs mēģināsim atbildēt jums rakstiski par to, kuras pilsētas ir aptvērtas. Ja, par šo jautājumu. Jūs sakāt, ka jūs esat veikuši pētījumus Salariņdā atšķirīgi pilsētu, un jūs runājat par izmaksu peļņas analīzi, efektivitātes analīzi, un ja tas būtu paveikts vairākās pilsētās, tad šīm pilsētām ir jābūt zinātām. Viena pilsēta tā ir skaista pilsēta, bet eh, ar to nav pietiekami. Ir jāzina, kādā vēl pilsētā tas ir darīts. Tālāk par inteliģentiem skaitītājiem 51. punktā. Mēs runājam par ekonomijas potenciālu. Tekstā ir runa par eh, šiem inteliģentajiem skaitītājiem un par eh, ļoti nozīmīgo potenciālu Pēc eh, komisijas uzskata 50 līdz 70% aptvērums, kas jau būtu labs rezultāts, kā tā veidā tas ietekmētu, vai tas iet, eh, ietekmētu lielo patērētāju vai arī mazo patērētāju. Un komisija nav atbildējusi arī uz jautājumu attiecībā uz. Uh, pētījumu, kas sniegtu pretēju rezultātu. Tiek norādīts, ka tas nav tā vērts eh, peļ efektivitātes izmaksu ziņā. Un ja tas eh, tik tiešām tā ir, tad komisijai būtu jāpaskaidro, kādā veidā tā ir iecerējis paveikt šo darbu, jo šeit sacītais nav pietiekams. Šī jautājuma sākumpunkts ir likumdošana par iekšējo tirgu, kas pieprasa dalību valstīm izvērtēt, vai izmaksu efektivitātes ziņā ir vērts e, ir vērts šie pasākumi. Šie notiekumi pastāv dalību valstis veic savu uh, izmaksu efektivitātes pētījums, es nevaru pateikt šobrīd, kāds būs rezultāts tam. Un tāpēc arī šo un citiem eslu pēc šajā etapā nav iespējams pateikt, kāda būs proporcija. Katrā ziņā minimālā pēļņa būs vismaz puse e, ja ir 50%, e, trešā daļa 30%, citiem vārdiem sakot, mēs varam sagaidīt, ka ja vismaz nav 100%, The reason I say at least proportional is... Tad eh, proporcija tomēr būs ievērojama, jo, ja tas ir balstīts uz eh, izmaksu efektivitātes eh, pētījumu, tad iespējams, ka ir mazāk iespēju enerģijas efektivitātes pētījumiem. Otrkārt, mūsu priekšlikumu pieprasam lai iedzīvotāji varētu saņemt regulārus e, enerģijas rēķinus, pat ja tiem nav viedskaitītāji. Piemēram, ja e, e, energopiegādātāji ir izveidojuši sistēmu, kas dod iespēju pašai nolasīt datus. Tomēr šo iemeslu pēc mēs gribētu sagaidīt, ka labums no viedajiem skaitītājiem būtu ievērojams. Paldies! Kamēr nav pētījumu šai aptaujai, ir grūti izteikties, vai ir vēl citi jautājumi no jūsu puses, kolēģi? Man ir vēl viens jautājums. ja citi neizteiksies par enerģijas auditu. 70. 71. jautājums. Jūs norādāt, ka visi uzņēmumi neatbalsta šādus pasākumus. Ja tik tiešām tā ir, tad mēs nevaram tādus uzspiest. Protams, ir izņēmumi, tā skaitā uzņēmumos, taču ir runa par to, ka tiktu no šiem auditiem izslēgti uzņēmumi, kuri jau paši veic šo auditu. Es nesaprotu, tas nav loģiski. Šeit būtu runa par gadījumiem, kad enerģijas auditam nebūtu jēgas. Bet atsevišķi jau tādus veids. Un man ir grūti saprast, ko komisija darīs attiecībā pret uzņēmumiem, kuriem tas pieprasa papildu izmaksas, kas tās seks un jau sākotnēji šķiet, ka pastāv pretruna, katrā ziņā manuprāt. Mūsu priekšlikums ir, lai lielie uz, uzņēmumi veiktu enerģijas auditu ik pa trim gadiem, un mazajiem nebūtu pienākums tādus veikt, bet dalībvalstis izveidotu sistēmu, kas tiem palīdzētu eh, piekļūt šāda audita priekšrocībām. Komisija atzīst, ka jau pastāv enerģijas auditi, kas tiek īstenoti enerģijas pārvaldības sistēmas ietvaros vai brīvprātīgi. Un šie auditi, ja tādi notiek, tad ir jāievēro noteiktie pienākumi. Mēs nepiedāvājam šeit izņēmumus prasībām, bet piedāvājam atzīt to, ka dažkārt šie auditi jau tiek veikti enerģijas pārvaldības sistēmas ietvaros vai brīvprātīgi. Paldies! Vai par šo modeli, par kur mēs runājam iepriekšējo reizi, kas radīja šie daudz problēmu un komisija uh, E, izskatās vairāk to neatbalsta. Man tik sacīts, ka šis modelis, ka komisija tagad jau ir mazāk pārliecināta. Manuprāt, mēs runājam par prīmes modeli. Un mēs mēģinām uh, turpināt uh, strādāt līguma ietvaros. Nākamais solis ir aktualizēt pamatlīnijas un e, skatīt, kas notiktu, ja mēs turpinātu strādāt kā iepriekš. Šis e, ietekmes pētījums ir balstīts uz 2009. gada datiem, un šobrīd mēs gatavojam aktualizēt datus, ņemot vērā tos, kas būs mūsu rīcībā līdz 2011. gada beigām. Mēs tiksimies ar statistikas ekspertiem 2012. gada pirmajā pusē. Protams, šis nav vienīgais modelis, kas mūsu rīcībā ir, un mēs arī skatīsim rezultātus eh, plašā mērogā mūsu pašu eh, modelējumos un dalību valstīs veiktos. Jā. Nun hat mich die Frage, ob Sie einen Vertrag mit denen haben, überhaupt nicht Jā, taču jautājums, kas man interesē, un to uzdeva arī no kolēģiem pagājušajā reizē, tie ir dati, informācija, vai tā ir precīza. Ja mēs sākam šaubīties par šo modeli vai paust šaubas par šo modeli, tad uh, Eh, ir eh, jāsāk pārdomāt lietas. Tagad sacīt, ka jūs turpināt darbu, ka jūs skatāt arī citus modeļus, tas, eh, tā ir zīme man, ka jūs vairs nesat simtprocentīgi pārliecināts par šo iepriekšējo modeli, tāpēc es arī šādu jautājumu uzdevu. Del Kastīģo kundze, paldies priekšsēdētāji par piedāvāto modeli, kā Mēs varam saprast, parlaments ir paudis bāžas attiecībā uz kritiku jautājumiem, kas izskanēja par šo modeli atsevišķos eh, saziņas līdzekļos un šajā sakarā tika norādīts uz caurskatāmības trūkumu attiecībā uz matemātiskiem modeļu pamatojumiem un iespējām salīdzināt šos datus, kas varētu apšaubīt eh, aplēšu pareizību. Un ja ir kāda šī rakstura problēma, tad tas rada lielas bāžas, jo mēs saskartos ar aprēķiniem modeļu sakarā, kas, ja tās nevar tikt eh, pretstatītas, mūs novestu pie kļūdainiem secinājumiem. Tāpēc komisija jāapzinās, ka šis ir sarežģīts uzdevums, sarežģīta problēma, un es domāju, ka mums ir tomēr šis jautājums jārisina, un šajā sakarā arī tika uzdots jautājums. Es arī saprotu e, priekšsēdētāju nostāju. Klods Turmes, nākošais runātājs. Par šo modelēšanas jautājumu es gribētu piedāvāt lūgt konkrētiem komisijas pārstāvjiem, attiecīgajām ģenerāldirekcijām, kas skata šos jautājumus. Un arī atsaucoties uz veidoto ceļu karti, manuprāt, būtu labi kādu dienu organizēt diskusiju šeit, kur mēs varētu uzklausīt uh, E, viedokļus par prīves, par komisijas viedokļiem un par nākotnes iespējām. Taču tas jau ir daudz tālajošāk nekā e, diskusija vienkārši par energoefektivitāti. Kāriņkungs lūdzu. Uh, yes, thank you, Chair. Uh... Paldies priekšsēdētāji par šo pašu jautājumu. Būtu labāk šis modelis jāsaprot, jo Mēs izmantojām prīms modeli, kā uzskatot, ka tas, eh, ja mēs sasniegtu efektivitātes mērķus, tad būtu atšķirīgi rezultāti. Bet, kā kolēģi tikko norādīja, es nezinu, kāda ir mehānika prīms modelī, un šķiet, ka neviens to nezina. Un vai šeit ir runa par eh, noslēgt pētnieku grupu, kur neviens no ārpus nevar pārbaudīt rezultātus, vai komisija apzinās, ka prīms modelī mm, ir vēl kāds pārbaudījis, vai tas ir tik tiešām, eh, tiešām derīgs, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums ja pastāv šaubas publikā par modeli, uz kuru mēs balstām savu likumdošanu, tad mums vajadzētu to zināt, vismaz saprast, vai dati ir precīzi vai nē. Jautājums ir par to, eh, kā vai eh, komisija, eh, ko var pateikt par modeli, kas tiek izmantots kā pieņēmums, lai tālāk pieņem secinājumus. Spīperkungs nākošais. Jā, dankušana, Fauzi. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu izbrīnījies, redzot, ka jūs eh, norādat tagad, ka varbūt ir arī citi iespējami modeļi. Jā, ir tiesa, ka balstoties uz šiem pētījumiem tiek veikti aprēķini, un ja šobrīd tehniskās universitātes, kas ir at, at, strādājušas eh, un izstrādājušas priemis modeli, ja paveiktais vairs nav spēkā, tad es vairs neizprotu. Mēs run, eh, dzirdējam, ka ir citi modeļi, kas ir ņemti vērā. Un tādā veidā es arī jautājums izpratu. Vai jūs varat paskaidrot, cik lielā mērā vēl šis modelis ir dzīvotspējīgs? Pirmkārt, eh, gribētu sacīt un atbildēt Kāriņa kungam, kāda loma ir e, prīmes modelim tajā, kas ir jūsu priekšā šobrīd. Un galvenā loma ir vai tā ir projekcija tam, kas tika gatavots 2007. gadā. Tā valoda, ko izmantoja valstu un valdību vadītāji, lai noteiktu sākumu punktu, un, e, no kura tie pēc tam lēma e, atņemt 20%. Un to jūs atradīsiet arī e, secinājumos un atsaucies uz secinājumiem. Ja jūs skatīsiet, kas ir norādīts citās ceļkārties mūsu, mūsu priekšlikumā, tad Atbildi ir ļoti nedaudz, ja jūs skatāties e, enerģijas direktīvā. Mēs piedāvājam saistošus mērķus dalībvalstīm, un šie saistošie mērķi nebija balstīti uz prīmas modeli. E, to sākuma punkts bija attiecīgā dalībvalstu pozīcija, un šajā gadījumā mēs pat nesam piedāvājuši saistošus mērķus, mēs pat nesam piedāvājuši no komisijas puses citus konkrētus uh, skaitļus. Un tāpēc E, šajā e, vērtējumā mēs nebalstāmies uz prīmas modeli. Un ko mēs darām, tas būtu, tā būtu atbilde pīper jautājumā. Mēs iekļaujam prīmas modeli citas starpā, lai izvērtētu ietekmi atsevišķiem mūsu piedāvātiem pasākumiem. Ne par vienu modeli, Rojulkungs, mēs nevaram būt simtprocentīgi pārliecināti, ka rezultāti būs pareizi. Atbilde ir simtprocentīgi nē. Kāds neatkarīgi no tā, kāds būtu modelis, kura kompānija veiktu modelēšanu, lai cik metoda būtu caurskatām. Ikvienam atbildēt, jā, būtu mēģināt viņu piemuļķot. Mēs izmantojam prīmas modeli, mēs e, pieliekam lielus e, pūliņus, lai vienotos ar dalību valstīm, taču izvērtējot mūsu darbu. Mēs izmantojam arī E3E e, un Kembridžas un citus modeļus, izvērtējot kopīgo ietekmi. Dažkārt mēs nonācām pie vieniem un tiem pašiem secinājumiem, dažkārt, kā runājot par oglekļu cenu, mēs nonācām pie atšķirīgiem secinājumiem. Mēs to visu iekļāvām ietekmes eh, vērtējumā un par konkrētām nozarēm runājot, mēs izmantojam konkrētus modeļus, piemēram, celtniecībai, mēs izmantojam stara modeli un tā tālāk. Tā tas vienmēr ir bijis, un es ne, neuzskatu, ka tā būtu piekāpšanās nekādā sakarā. Jo tā ir mūsu profesionāla atbildība. Es um, ar lielu gandarījumu atbildu uz jautājumiem attiecībā uz šo priekšlikumu, kas mums ir sagatavots. Es varu sacīt arī to, ka tas ir pilnīgi noteikti plašāks jautājums, un nebūtu pareizi, ja komisija izmantotu vienu modeli vienā politikas jomā, kurš ir devis labus rezultātus, un citu modeli citā politikā, jo tas devis labākus rezultātus. Mums ir jāizmanto viena modelēšanas pieeja šiem pasākumiem, un varbūt plašākās diskusijās tad mēs varētu redzēt, vai šī pieeja ir pareiza. Katrā ziņā jānorāda, ka visi modeļi, ko mēs esam izskatījuši, vairāk skatīja pieprasījumu, nevis piegādes pusi. Uh, balstoties uz faktu, ka e, cilvēki ir neracionāli, varbūt cilvēki ir racionāli tikai modeļi nesaprot viņu racionalitāti. Ja, genau. Also, herzlichen Dank für die. Paldies par šīm ļoti pilnīgiem atbildēm, un es ar prieku dzirdēju, ka modelis nekad nav simtprocentīgi drošs. Turklāt gribu arī piebilst to, ka līdz šim Mums tas vienmēr tika parādīts, kā uh, eh, bībele, kas, ka pie kā jāpieturas, modelis, kam jāsako, un šobrīd mēs redzam, ka situācija mainās, un esmu uh, gandarīts acīt, ka mēs varam piemērot arī uh, atšķirīgs pasākums. Protams, kolēģotājiem ir pilnīgi pareizi, kāda ir šo citu metožu uh, uh, piemērošanas ietekme. Iespējams, ka uh, mūsu piemērotais modelis nav vienīgais un pareizs katrā ziņā. Paldies jums par ļoti pilnīgu atbildi. Un es domāju, ka tā, šajā sakarā mēs nonāksim pie pārdomām šī jautājuma sakarā, varbūt ne šodien, un mēs arī pie tā atgrieziesimies, bet ne tagad uzreiz, jo jūs jau mums esat snieguši daudzas atbildes. Un ja nav neviens vairāk pieteicies izteikties, tad mēs varētu šo darba kārtības punktu e, pabeigt. Mēs esam jautājumu padziļinājuši. Paldies, ka atbildējāt mūsu jautājumiem. Un es tagad šo eh, darba kārtības punktu slēdzu. Paldies! So, Un mēs tagad varējām, varam pāriet pie nākamā jautājuma. Īpašs jautājums ar diviem ekspertiem. Es dzirdēju, ka ir grūtības ar dzelzceļa nozaru, lai gan šķiet, ka viss ir darbojies. Uh,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 irgendeinen Lappen besorgen willst. Ja, das geht nicht. Gut, dann ähm, den Rest machen wir gleich hier sauber. Äh, darf ich ganz herzlich Herrn Dr. Wolfgang Eicher. Labi, cienījamie kolēģi, man ir prieks sveikt šeit mūsu vidū Wolfgang Eichenhammer un Joachim Baimanu. Paldies, ka bijāt gatavi ierasties uz mūsu komitejas sanāksmi. Eksperti ļoti ātri reaģēja uz mūsu uzaicinājumu un bija gatavi ierasties šeit, lai runātu par jautājumiem, kas saistīti ar energointensitāti. Es domāju, ka būtu lieki iepazīstināt ar mūsu ekspertiem. Jūs noteikti esat iepazinušies ar dokumentiem, kas bija pieejami pirms sanāksmes. Ja jūs esat gatavi sākt, tad. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir beginnen. Labi, tad mēs varētu sākt. Wolfgang Aihammer. Jūs mūs pavisam īsi iepazīstināsiet ar savu prezentāciju, un pēc tam mums būs iespēja uzklausīt komentārus no nu, kolēģiem. Okay, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, eh, cienījamie, eh, cienījamās dāmas un dodātie kungi. Es tātad esmu Wolfgang Eihammers un esmu pētnieks Fraunhofer um, sabiedrībā. Strādāju pie šiem jautājumiem sākot no 2006. gada un strādāju arī pie ietekmes novērtojiem piedāvātajai energoefektivitātes direktīvai. Man tika izteikts uzaicinājums izteikt dažus paziņojumus saistībā ar jautājumiem, kurus es eh, esmu mēģinājis apkopot šeit. Vispirms, kā eh, definēt energoefektivitātes mērķus, um, es detalizētāk izskatīšu šos absolūtos mērķus un relatīvos mērķus. Es vēlētos runāt arī par to, vai piedāvātie mērķi kaut kādā veidā kavē ekonomisko izaugsmi un vai mērķu izmaiņas ir nepieciešams uh, šīs te ekonomiskās krīzes apstākļos, tāpat arī uzraudzīšanas, ir monitoringa process, um, kā ir jācenšas sadalīt slogu uh, starp dalībvalstīm un arī kāds ir galvenais signāls, ko mēs vēlamies dot ar šo mērķu izstrādāšanu. Tātad vispirms par to, kā mēs definējam energoefektivitātes mērķus. Viens veids būtu ņemt par piemēru noteiktu gadu. 2007. gads, piemēram, un mērķis varētu uh, tikt formulēts uh, tā, ka pēc 2007. gada tad ir jāsamazina enerģijas patēriņš par, patēriņš par 20%. Kyoto mērķis ir šāda veida mērķis attiecībā uz CO2 samazināšanu. Um, atšķirīgs no šī mērķa ir mērķa definīcija, ko piedāvā komisija piedāvātajā direktīvā. Uh, Un te mērķis netiek definēts pamatojoties uz noteiktu gadu, bet gan ņemot vērā ekonomisko izaugsmi sākot no šā brīža līdz 2020. gadam. Un līdz ar to šis samazinājums ir salīdzinot ar 2020. gadu. Un tad nu mērķis ir augstāks jeb katrā ziņā mērķis, ko mēs vēlamies gala rezultātā sanā, panākt, ir um, lielāks nekā iepriekšējā piemērā. Un tātad šis ir, šī ir definīcija, kur šobrīd piedāvā komisija savā definīcijā. Un tad ir energo intensitātes mērķis energointensitātes un laika gaitā samazinās um, pilnīgi autonomi, bet arī, protams, pateicoties politiskajiem pasākumiem, kas tiek īstenoti. Un mērķi var formulēt specifiski nosakot, um, kā ir jāsamazina energointensitāte. Principā tas ir neatkarīgs no jebkāda veida ekonomiskajām aktivitātēm, un vienlaikus tas arī it kā nav pieņemams, jo um, ekonomiskās aktivitātes var uh, pilnībā apvērst šo te mērķi, kur mēs cenšamies panākt. Vai um, direktīvā piedāvātais mērķis um, ierobežo ekonomisko izaugsmi? No mana viedokļa atbildi ir nē, minēto iemeslu dēļ, bet arī nākamajos slaidos jūs redzēsiet. Pirmais iemesls ir uh, tas, ka uh, Eh, Prāms 2007, par ko šobrīd tiek eh, diskutēts un kas ir pamats mērķu noteikšanai, bija pirms krīzes eh, mērķis, un tas pārēc 2,4% pieaugumu laika posmā no 2005. līdz 2020. gadam. Šobrīd mēs esam ļoti tālu no šāda 2,5% rādītāja vidēji, un ja mēs paraugamies uz reālo izaugsmi aplēs 2013. gadam, mēs varam domāt par pilnīgi neticam izaugsmi 4% apmērā no 2014. līdz 2020. gadam, lai panāktu šo te praimas mērķi. Tas uh, norāda uz to, ka tikai tad, ja, ja bār, mēs pārsniegsim šo 4% rādītāju, tad mums izdosies ņemt par pamatu praimas mērķi. Tas ir skaidri redzams arī šajā salīdzinošajā grafikā. Vēsturiskie IKP rādītāji Eiropas Savienībā zilā līnija un sarkanā līnija, šie te 4%, kas ir nepieciešami laika posmā no 2014. 2000, līdz 2020. gadam, lai sasniegtu rādītājs. Un jūs redzat, ka pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība nav sasniegusi šādus izaugsmas rādītājus. Nākamais jautājums. Vai mērķa ambīcijas mainās ekonomiskās krīzes apstākļos, eh, kā tas ir šobrīd, vai arī eh, spēcīgas izaugsmas gadījumā? Galvenais eh, signāls ir tāds, ka patēriņa mērķis ir absolūts mērķis, kas integrē arī izaugsmi, un to ir vieglāk izpildīt ekonomiskās krīzes uh, laikļu, laikā, bet grūtāk, uh, teiksim, izaugsmas laikā, kur pretī intensitātes mērķi ir grūtāk sasniegt tad, ja ekonomiskā izaugsme ir zema, un vieglāk sasniegt, ja ekonomiskā izaugsme ir augsta. Tātad ir jāņem vērā šis efekts, un tas nozīmē, ka patēriņu mērķis, patēriņu mērķi e, pārvēršot par intensitātes mērķi ir daudz grūtāk sasniegt e, šos rādītājus. To var redzēt arī nākamajā grafikā. IKP izaugsme zilā krāsā un energointensitāte sarkanā krāsā. Jūs redzat, ka IKP izaugsme ir zema, tad energointensitāte samazinās netik strauji un varbūt pat stagnē vai pieaug. Viens komentārs. Tas varētu dot signālu par to, ka energoefektivitāte ir sloks, ko nevajadzētu sev uzlikt zemes ekonomiskās izaugsmas apstākļos, bet vienlaikus var saprast arī tad, kad mēs uh, Eh, ietaupam enerģiju, kas ir eh, izmaksu ziņā dārga, tā var veicināt ekonomisko izaugsmu ekonomiskās krīzes apstākļos. Nākamais arguments. Patēriņa mērķim ir eh, monitoringa procesa sarežģītība, un tas arī bija galvenais šķērslis, par ko mēs domājām sarunās, jo e, tika integrēts diezgan sarežģīts e, monitoringa process, tas izraisīja diezgan liels debats, un tā vietā, lai mēs domātu par pasākumiem, mēs domājām par šo monitoringu jeb uzraudzīšanu. Un patēriņa mērķa noteikšana ir diezgan vienkārša, jo nepieciešama gluži vienkārši energobilanci, kas e, tiktu sagatavot saskaņā ar šo mērķi. Ir nepieciešami papildus dati. Un jāsaka, papildus datus novērto, novērot ir vēl grūtāk nekā, teiksim, šos te pamatdatus. Nākamais punkts kā panākt slogu sadali dalībvalsts starpā. Pašreizējais patēriņa mēģis Eiropas Savienībā jau zināmā mērā integrē šo te uh, sloga pārdali, jo tas ir balstīts uz attīstības eh, tendencēm līdz 2020. gadam, eh, kas, protams, ir atkarīgs no tā, par kurām valstīm mēs runājam, vai par austrumu valstīm, vai, eh, piemēram, tādām valstīm kā Vācija, kur drīzāk ir stagnējoši rādītāji. Tāpēc šos mērķus ir grūtāk sasniegt austrumu valstīm nekā Vācijai. Um, šajā jomā diskusijas ir pavirzījušās uz priekšu diezgan ievērojami, bet papildinot ar jauniem elementiem kā intensitāte, ir nepieciešami papildus dati, papildus diskusijas par uh, slogu pārdalu, un es domāju, ka tas varētu aiz, uh, aizkavēt visu šo procesu vēl vairāk, un nākamais uh, solis uzraudzīšanas procesā ir 2014. gads, un tas jau ir tepat aiz durvīm pēdējais signāls, eh, pēdējais vēstījums, ko es vēlētos eh, iekļaut šajās diskusijās, ir par pašu mērķa formulēšanu. Patēriņa mērķis eh, ļauj mums apzināties šo te negavatu tirgu un izraisa dažādus ierosinošus pasākums iesaistītajām pusēm. Tas ir ļoti svarīgi, jo paralēli mums ir vēl arī e, citas e, nu, ievērojams un svarīgas politikas joms, kā piemēram atjaunojumās enerģijas, un arī tas ir jāvērš uz priekšu arī turpmāk, lai mēs panāktu šo te samazinājumu par 80%. Mums ir nepieciešams investīcijas infrastruktūrās, e, un mēs zinām, Um, cik uh, sarežģīti norit šīs debats dalībvalsts starpā par šādu infrastruktūru izveidi. Ja var daļai izvairīties no um, šīm infrastruktūrām, es esmu pārliecināts, ka būs daudz vieglāk uh, piekļūt tirgumu, ja nebūs nepieciešams šīs te um, tranzīta līnijas, kas mums aizkavē visu procesu. Nākamais patēriņa mērķi ir ņemti vērā arī um, cita veida uh, efekti. Piemēram, ja cilvēki mm, ietaupa enerģiju, tad uh, ir iespējams uh, izmantot šos līdzekļus citiem mērķiem. Un visbeidzot, enerģijas eh, patēriņa samazināšana eh, palīdz eh, palielināt IKP, arī radīt jaunas darba vietas un ļauj mums atbrīvoties no atkarības no citiem tirgu, tirgiem. Tas ir parādījies vairākos pētījumos. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Ganz herzlichen Dank. Liels paldies!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 tatsächlich zu bewältigen. Es geht mir darum, die bestmöglichen Instrumente zu finden und umzusetzen, die man haben kann. Un es esmu centies iz, uh, radīt un izmantot vislabāko pieejamo instrumentu, uh, kā cīnīties pret klimatu pārmaiņām, jo tikai tad mums vispār ir kāds izrez, izredz. Par manu prezentāciju mani uzaicināja uh, pavisam nesen, un tā īsti es arī nezināju, par ko tad runāt. Es runāšu par tādām diezgan vispārīgām lietām, varbūt pat vispārīgākām nekā to darīja iepriekšējais runātājs, un varbūt dažas šīs lietas jums liksies pārmērīgi vienkāršas. Taču šāda ieskriešanās ir vajadzīga tādēļ, lai beigās varētu nākt eh, klajā ar priekšlikumu, kas attiecas uh, uz izvēles starp absolūtiem un relatīviem mērķiem enerģijas taupīšanā. Nu, es ceru, ka pulkstens man sāk tišķēt tikai tagad. Un es sākšu ar šo slaidu. Daži vienkārši piemēri. Um, ekonomiskai enerģijas izmantošanai. Mēs izmantojam enerģiju noteiktiem mērķiem, lai, piemēram, apkurinātu mūsu mājokļus un apgaismotu mūsu telpas. Enerģijai ir tātad vajadzīgs enerģijas ieguldījums un noteikts mērķis. Ja mēs, piemēram, vēlamies taupīt enerģiju, tad mums vienmēr ir jāņem vērā uh, ka no vienas puses mēs ietaupām enerģiju, bet eh, tad kaut kas mums varbūt pietrūkst. Un, protams, ir eh, jāatcerās arī par izmaksām, kas iet roku rokā ar energo taupīšanu. Un, eh, protams, kā jebkurai taupīšanai ir savi ierobežojumi. Uh, un ir jādomā, ka iespējams ir izmantot daž, dažādus avotus, kas var uh, samazināt tātad enerģijas ieguldījumu. Runājot uh, par kompromisiem, uh, jo no vienas puses mēs ietaupām kaut ko, no otras puses tas ir saistīts ar uh, kaut kādām izmaksām. Un tātad izmaksas pret ietaupīšanu eh, šīs lietas vienmēr ir jāatcerās. Nu, tas, protams, šķiet ļoti vienkārši, un kāpēc tad es par to vispār te runāju? Bet tas varētu nelikties tik triviāli, ja jūs aplūkojat tādu vienkāršu jautājumu. Pirmkārt, vai tā ir laba stratēģija vienkārši pieprasīt ietaupīt 20% enerģijas? Eh, neņemot vērā eh, izmaksas, eh, kas no tā radīsies, un arī neapskatot tos pasākums, kas nodrošinātu, lai enerģijas taupīšana notiktu ar vislētākajiem iespējamiem līdzekļiem. Tādā gadījumā, ja tas tā ir, tad tā nav laba stratēģija, jo pastāv risks, ka enerģijas eh, taupīšana notiek iracionāli, jo to var darīt dažādos alternatīvos eh, veidos. Ir lētāks un dārgāks alternatīvs. Un mēs varam panākt energoefektivitāti ar dažādiem līdzekļiem, bet vienmēr ir jāņem vērā šīs eh, efektivitātes izmaksas. Un ļoti bieži e, štau, šīs taupīšanas izmaksas ir augstākas nekā pats ietaupījums. Jautājums, e, vai ir jāizlīdzsvaro izmaksas un ietaupījumi? Tas nav obligāti, jo varētu jau, protams, pieņemt, ka enerģētikas, e, enerģētikas tirgi dara savu darbu. Uh, Ir Eiropā tā tad uzņēmumi, kas ar to nodarbojas, ir klienti, ir patērētāji. Un uh, energo uh, resursu izmanto rūpīgi domās par to, vai viņi var ietaupīt enerģiju lēti un vai no tā būs ieguvumi. Var iet vēl tālāk. Runājot par cenām, eh, par energoresursu cenām tirgu, ļoti daudz, liela daļa no šīs cenas sastāv nodoklis un uh, eh, CO2 emisiju cenas, un būtībā ārējās izmaksas tiek internalizētas. Un uh, šeit nerodas tāda pārliecinoša uh, eh, skaidrojums tam, kāpēc būtu jātaupa enerģija. Un uh, tikai valdības iejaukšanās it kā varētu panākt šīs lietas, jo, nu, pieņēmums ir tāds, ka mājasēmniecības principā ignorē jau kādas iespējas ekonomiski izmantot enerģiju. Un tieši tādēļ, ja pielūk ir šie izaicinājumi energoresursu patēriņu politikas veidošanai. Pirmkārt, eh, lai garantētu e, apgādi ar, elektroen, e, ar enerģiju. Tas nozīmē, ka ir jābūt pieejai energoresursiem. Piemēram, ir jānodrošina, lai elektro e, pārvades tīkli būtu droši un garantētu piegādes, tālāk ilgspējības jautājums īpaši runājot par neatjaunīgajiem enerģijas avotiem, lai tie tiktu aizstāvē, aizsargāti, un līdz ar to tiktu aizsargāts arī uh, klimats, un tas ir cieši saistīts ar CO2 emisijām. Uh, bet tas ir jādara tādā veidā, lai uh, nepadarītu nekonkurētspējīgu Eiropas eh, rūpniecību. Un tagad atkal jautājums, vai tā ir racionāla atbilde uz vienu no šiem četriem izaicinājumiem. Tātad prasīt, vienkārši ietaupīt 20% enerģijas, neņemot eh, vērā izmaksas, eh, ko šāds ietaupījums varētu izraisīt. Vai tas ir loģiski? Nu, būtībā jau nav gan, un to es jums nodemonstrēšu minot piemēru. Ir divi izaicinājumi vienā tā teikt - ilgspējība un klimata aizsardzība. Ja jūs gribat aizsargāt klimatu, kā to var izdarīt, tikai samazinot CO2 emisijas bet ņemot vērā, ka mums nav atbilstošu tehnoloģiju, izņemot oglekļu uztveršanu un uh, uzglabāšanu, mums ir jācenšas samazināt uh, fosīlo degvielu lietošanu. Un tās ir, uh, no otras puses, tās līdz ar to tiktu aizsargātas. Faktiski šīs lietas, tā teikt, iet uh, roku rokā, vai pavisam vienkāršs punkts. Kas notiek, ja mēs patiešām vēlamies samazināt CO2 emisijas, ja vēlamies to realizēt kā politisku mērķi? Mēs zinām, ka tas, protams, izraisa izmaksas, to zina visi. Un resursi, lai samazinātu CO2, lai būtu iespēja samazināt CO2, ir ierobežot. Protams, var izmantot kādus resursus mēs tam izmantojam. Un atbilde dažādās valstīs būtu atšķirīgas, bet, neņemot to vērā, ilgākā laika posmā tas, kas tirgo ir pieņemams, tie ir ierobežoti resursu apjomi. Un faktiski visā šajā ir tāda visai vienkārša uh, loģika, ja mēs visus tos trīs apvienojam. Tikai izmaksu efektīva CO2 samazināšana ir racionāla, un tas nozīmē, ka izmaksu efektivitāte nozīmē CO2 tonu, eh, CO2 tonu skaita palielinājums uz ieguldītajiem <clears throat> miljonus eiro. Tātad, ja kurš mm, pieaugums CO2 uh, samazinājumam tonnās. Un ja šie aspekti netiek ņemti vērā, jūs uh, samazināsiet CO, CO2 mazāk, uh, nekā jūs būsiet plānojuši ar attiecīgo resursu apjomu. Ja mēs palielinām energoefektivitāti, un tas ir nosacījums racionālai klimata politikas realizēšanai, tad es gribu teikt, ka ar to tomēr nepietiek. Pietiekams lai varētu palielināt eh, energoefektivitāti, tad ir jāizvēlas no miljoniem dažādu iespēju, lai tiešām ar visminimālākajiem izdevumiem samazinātu CO2 izmešus. Ja jūs samazināt CO2 izmešus eh, izmaksu neefektīvā veidā, tad ļoti drīz, ļoti drīz ievērosiet ka ilgākā laika posmā beigu beigās jūsu energoefektivitāte zudīs. Tātad būtībā jūs nedabūsiet labāko energoefektivitātes politikas rezultātu, ja jūs izmantojat izmaksas un neefektīvus uh, CO2 samazināšanas līdzekļus. Eiropas Savienība uzskata, ka labākais instruments ir ETS. Šeit visas klimata politikas faktiski racionalizē. Tātad šeit ir noteikti griesti un var noteikt tātad emisijas līmeni, cik zemu vien vēla, vēlaties uz tonu. To var darīt visai tautsēmniecībai, var notikt vides mērķus un tad vēl kādus citus mērķus, faktiski bez nekādiem ierobežojumiem. Tirzniecība garantēs to, ka uh, visi CO2 samazinājumi ir izmaksas efektīvi. Man nav laika skaidrot, kāpēc, bet tā tas ir. Un tirgum ir arī citas priekšrocības. Tas rada tādu lielu dinamisku stimulu investēt citās CO2 samazināšanas tehnoloģijās. Tātad tas ir stimuls Mm, un ir noteikti jādomā par to, kā radīt stimulus, radīt eh, tehnoloģijas, kuras var samazināt CO2. Un tieši eh, emisiju tirdzniecības sistēma ir tā, kas to var panākt. Un faktiski šeit nav vajadzīga nekāda cita iejaukšanās, mm, jo citi, jebkura veida cita iejaukšanās būs kontraproduktīva piemēram, paskatieties uz enerģijas tirgu, uz piedāvājumu pusi. Lūk, ir e, šie te feeder tarifi atjaunīgajām enerģijām, un tas nesamazina CO2 izmešus. E, tas faktiski nozīmē, ka tiek pārdotas emitēšanas tiesības, eh, jo jums tā vienkārši nav vajadzīgi, ja tiem nav tie vajadzīgi, jo, ja jūs, piemēram, sākat ražot enerģiju, elektrību no, eh, elektroenerģiju no atjaunīgiem eh, energoavotiem, līdz ar to jūs neemitējat vairs CO2, bet šīs te atļaujas jums ir palikušas un jūs attiecīgi tās varat pārdot. Uh, mēs Vācijā ļoti daudz izmantojam gan saules, gan vēja enerģiju. Uh, jāsaka, ka katra CO2 tonna izmaksā 100 līdz 150 eiro uz katru šo te ietaupīto uh, tonu un, piemēram, saules enerģijas izmantošanā šis te ietaupītās tonas ir vēl dārgāks bet emisiju tirzniecības eh, tātad izmešu tiesības eh, var pārdot par 15 līdz 20 eiro. Tātad šeit jūs varat apstīties šo modeli un redzēt, kādas tam visam ir sekas. faktiski zaļās elektrī, elektroenerģijas eh, procents netiek uh, sasniegts un rodas papildus izmaksas, lai uh, varētu sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus. Vācijā jau šis cipars ir sasniedzis uh, 18%, un šie pasākumi ir izmaksu neefektīvi. Runājot par zaļo enerģiju un atjaunīgajām enerģijām, caur šo iejaukšanos CO2 cenas pazemina. Emisiju apjoms ir nemainīgs bet cēna krītas, un tas ir slikti. Mums vajag augstu CO2 cēnu, jo tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas emitē CO2, kļūst ļoti lēti to darīt, tā kā mērķi, tā kā viņiem vairs nav nekādu stimulu samazināt CO2 izmešus. Tātad mums ir vienkārši jācenšas ierobežot eh, fosilo degvielu izmantošanu nākotnē. Un tas ir savādi, jo šeit jūs, piemēram, redzat, kā, piemēram, zemes CO2 eh, cenas ietekmē enerģijas miksli, piemēram, izmantojot brūnoglas. Eh, Brūnoglis ir viens no tiem kurināmiem, kas izdara vislielāko CO2 uh, izmešus un ļoti daudz brūnogļu eh, tiek patērēts eh, Vācijā tajā vietā, lai propagandētu un attīstītu tālāk atjaunīgu, citus atjaunīgos eh, enerģijas avotus. Un ja ir regulas par to, kā tad ēkas ir jāceļ un kā ražošana jāorganizē, uh, tad jebkurš CO2 ietraupījums nozīmē, ka emitēšanas tiesības tiek pārdotas. Un kopā uh, tirgu uh, šo te emisijas uh, certifikātu īpatsvars uh, nemainās, to masa paliek tāda pati. Tātad jebkura politika, kura cenšas uh, veicināt emisiju samazināšanu zem kap līmeņa ir nevajadzīga un palielina izmaksas un beidzot arī samazina energoefektivitāti, kuru jūs varētu panākt, izmantojot to pašu resursu apjomu. Un tagad mēs nonākam pie eh, jūsu īstā jautājuma Tātad pie tā, vai enerģijas, eh, energotaupīšanas direktīvai būtu jānosaka absolūtais mērķis vai relatīvais mērķis tonas uz eh, miljonu GNP. Lūk, šī ir tāda veida um, likumdošana, kam vajadzētu uzlabot uh, ekonomisko izaugsmi. Ja jūs aplūkojat šajā tabulā, Šeit jūs redzat, ka šeit ir efektivitātes mērķi un kā, uh, šie, kā absolūtais mērķis uzvedas izaugsmes vai lejupslīdes laikā efektivitātes mērķis eh, veicinās izaugsmi eh, un, un otrādi, bet recesijas laikā viss notiks tieši, tieši otrādi, relatīvais eh, savukārt padarīs grūtāku jums izkļūšanu no krīzes. Un recesijas laikā energoefektivitāte samazināsies. Tātad, ja tas notiek ar jūsu tautsājumniecību, un jums ir relatīvs mērķis, ka jums ir arī jāietaupa enerģija, pat tad, ja tas maksā dārgi, tas diez vai palīdzēs jums izkļūt no krīzes. Līdz ar to šis instruments ar relatīvu mērķi ir sliktāks. Tāpēc ir ļoti grūti izlemt, Un uh, ir ļoti nu, grūti noteikt, kurš tad ir vislabākais eh, mērķis. Un es esmu izvēlējies tā teikt trešo ceļu. Kā es jau sacīju, eh, ja jūs. Divdesmit procentu mērķi transformēsiet CO2 samazinājumā. izmantojot uh, fosilās degvielas un samazināt tās par 20%. Tad jūs uh, kāp samazināsiet tieši par šādu pašu apmēru. Un tas ir viss, kas jums ir jāizdara. Un sekas ir tādas, ka 20% samazinājums, kur jūs plānojat, tā saprātīgi arī tiks realizēts, taču tik, tas attieksies tikai uz to enerģiju, ko uh, saražo no fosilajām degvielām, un tas tiešām ir uh, vērsts uz klimata uh, saglabāšanu. Un ņemot vērsā, vērā, kādi resursi tiek izmantoti, tad enerģijas efektivitāte bū, tiks maksimizētas, ja uh, energoresursu taupīšana notiks efektīvā veidā. Un visbeidzot, šī te ideja, ka jūs e, traucējat ekonomikas izaugsmēji, no nu, ar to varētu tikt galā, jo šī uh, sistēma darbotos gan recesijas, gan ekonomiskā uzplaukuma laikā, uh, protams, uh, Es atvainos, ka tik, ilgi, tik ilgs, tik garš bija ievads pirms nonācu pie šiem būtiskākajiem punktiem, bet tā savādāk es nepratu to visu izklāstīt. Paldies! Paldies! Paldies! Un bez kavēšanās mēs pāriem pie jautājumiem. Fordas kundze, lūdzu, jums vārds uh, written. No. No, she doesn't use. No, she don't want. Viņa vēlas uzdot jautājumu. Labi, tad Klauds Turmes uzdos jautājumu. Uh, so thank you for... Paldies par uh, izklāstiem. Manuprāt, mūsu diskusija šeit notiek pār to, ka mēs esam notiekuši mērķis, kas ir piedāvā direktīvā, un jautājums ir par to, vai kā šos mērķus sasniegt. Man jautājums Eishamer kungam, ja esmu pareizi visu sapratis, mērķis, kā tas ir norādīts direktīvām? Jūsuprāt, tas ir relatīvs un nevis absolūts mērķis, tā būtu viena atbildi, jo mūsu diskusijās ir ļoti daudz neskaidrību, jo bieži kolēģi atsauc uz komisijas tekstu, ka absolūtu mērķi. Savukārt, ja es pareizi sapratu, jūs uzskatāt to par relatīvu mērķi, jo šis mērķis attiec uz zinām scenāriju. Otrakārt, ja es pareizi sapratu, no abiem uh, priekšlasījumiem, ja mēs pāriet pie enerģijas intensitātes mērķa, tad tas nozīmē, ka Recesijas laikā šis mērķis, kamēr tas ir ekvivalents sniegumam, būtu grūtāk sasniedzams pašreizējā ekonomiskajā situācijā nekā tād, ja mēs atrastos izaugsmas situācijā. Arī mūsu kolēģiem, centriski labējiem, uh, Atsevišķi lobbyji, atsevišķas valdības piedāvā jums iekļaut kaut ko, ko eksperti saka, ja jūs to darīsiet, tad tas e, pakļaus lielākam spiedienam ekonomiku, nekā jūs pieturētos tiem mērķiem, kādi ir norādīti direktīvā. Un Vai man kungam trešais jautājums? Es lielā mērā piekrītu, ka ja mēs eh, šos pasākumus veicam, tad mums ir eh, jāpadara pasākumi stingrāki. Un eh, kāpēc būtu svarīgi? Efektivitātes mērķiem pie tiem strādājot, mums būtu jākoriģē darbības virziens. Pretējā gadījumā zūstu sistēmas konsekvence. Kolīgi Vilā Kvadrās. Kolēģis Vidāls Kvadras nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. E, todien, kad e, notika pirmā viedokļa apmaiņa par energoefektivitātes direktīvu, mums notika diskusijas ļoti interesantas. E, daudz vairāk filozofiskā nekā ekonomiskā ziņā par to, vai būtu labāk nospraust eh, kā mērķi energoefektivitātes uzlabošanu vai nospraust kā mērķi eh, samazinājumu absolūtajā izpratnē primārajai enerģijai. Es ar lielu rūpību klausījos šīs pēcpusdienas izklāstus, ir ja tīpaši Vaihamerkunga izklāstu, kas koncentrējās uz šo uh, intelektuāli tik interesanto jautājumu, un es gribētu sacīt savus secinājumus, pie kuriem es nonācu pēc eh, diskusijas eh, uzklausīšanas. Tik sacīt šeit, ka ir vieglāk eh, sasniegt samazinājumu mērķi primārās enerģijas patēriņā, absolūtajā ziņā, kad ir recesijas apstākļi. Pilnīgi skaidrs un ka ir grūtāk to paveikt, kad pastāv ekonomikas izaugsmē. Tādējādi es saprotu, ka vieglāk ir sasniegt mērķus tad, kad tiek melots pašam sev. Skaidrs, ja iznāk, ka mums ir miljoniem bezdarbnieku, kas e, neko nepatērē, tas nozīmē, rūpniecība nedarbojas, enerģija ne, netiek patērēta un pilnīgi dabiski mēs sasniedzam e, e primārās enerģijas e, patēriņa mērķi, ne tāpēc, ka mēs esam efektīvāki, bet gan tāpēc, ka mēs esam trūcīgāki un nekas nedarbojas. Tāpēc man šķiet, arguments, ka būtu, e, būtu šāds arguments, e, sevis, e, sevis melošanas arguments nešķiet visai stimulējuši. Un tāpēc es gribētu atkārtot, ka gribētu dzirdēt pārliecinošākus argumentus nekā tie, kas izskanēja šodien šeit pēcpusdienā, ka mūsu mērķim ir jābūt nepārtraukti, neatkarīgi no tā, vai ir izaugsme vai recesija, tiekties pēc lielāka outputa devuma, patērējot mazāk enerģijas, citiem vārdiem sakot, būt efektīvākiem. Un tas ir spēkā gan izaugsmes, gan recesijas laikos, jo tas nozīmē, ka mūsu rūpniecība ir konkrētspējīgāka un tādā veidā mēs varam veicināt energoefektivitāti, kas var būt pār dzinējspēku, e, tehnoloģiskai izaugsmē, darba vietu radītājs un kas uzlabos mūsu konkurēt spējīgo pozīciju e, globālajos tirgos. Paldies. E, Kolaska Bobinska. Kolaska Bobinska nākošais runātājs. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny interes. Paldies priekšsēdētājiem ļoti interesanta un nozīmīga sanāksme. Mēs runājam par būtiskiem jautājumiem, par energoefektivitātes jautājumiem, attiecībām starp mērķiem un e, par to, kas ir absolūti un relatīvie mērķi, un pat Turmes kungs, kurš arī strādā pie ziņojuma. Mums sadarzinām, ka varbūt tie, kas gatavojam grozījumus, mēs neesam pilnībā pareizi sapratoši mērķu definīciju. Uh, vai ir runa par absolūtajiem vai relatīvajiem mērķiem. Tāpēc priekšsādātāji svarīgs pieteikums. Es gribētu, lai šādas eh, sanāksmes tiktu organizētas procesa pašā sākumā, jo šajā etapā Tas, ko mēs dzirdam šeit, ir ļoti svarīgs, interesants, bet es labāk būtu uzklausīsi ekspertu viedokļus pašā procesa sākumā. Varbūt mēs to varētu izmantot kā tādu e, padomu nākamajam gadam. Organizēsim šāda veida sanāksmes visa procesa sākumā un nevis beigās, kad jau mēs praktiski pabeidzam debats par grozījumiem. Un varbūt mans komentārs ir tīri tehnisks, pēc savu raksturu tomēr gribēju to izteikt. Paldies. Kolēģi, geht das jetzt? Nē, ne? Komisches Mikro. Ähm, um finde diese Anregung sehr hilfreich, aber das ging nicht, weil... Eh, un gribu sacīt, ka jūsu uzstāšanās ir ļoti noderīgas, bet mēs mēģinam organizēt darbu atkarībā no kalendāra, debašu un procesu ietvaros. Šie jautājumi radušies, un neraugoties uz visu, esmu gandrīz, ka mēs varam precizēt šos jautājumus un e, piekrītu, ka būtu bijis e, noderīgāk šo diskusiju organizēt procesa sākumā. Ja, un jūs lūdzat vārdu, dodu jums. Paldies! E, un es gribētu izklāstīt ekonomista viedokli pār itre jautājumiem. Dažas lietas, Tomēr es detalizēti gribu runāt par energoefektivitātes direktīvu. Es domāju, ka tad, kad jūs runājat par peļņu un izmaksām, ekonomiskā izpratnē, tad ir svarīgi saprast to, ka, ka tīri praktiski enerģijas samazinājumu var sniegt peļņu, ne, visi izmaksas, jo mēs esam redzējuši dažādas iekārtas, automašīnas, kas ir labāks pakalpojums patērētājiem, eh, kas ir apvienots ar mazāku enerģijas patēriņu, tāpēc pateicoties inovācijām ir eh, liels eh, Eh, eh, nozīmīgi tiek nošķirti enerģijas eh, pakalpojumu un izmantošana. Otrkārt, runājot par ETS un potenciālu, ko tas var sniegt. Es dzirdēju mūsu valdības pārstāvi norādām, ka nevienas, nevienā gadījumā tirgus nenosaka kādus termiņus, un šeit mums ir termiņi. Mēs nevaram dzīvot tā, tādā situācijā, līdz tirgi izlems, kā tie darbosies tālāk, un tas ir būtisks eh, jautājums, kas ir jāpatur prātā. Bet eh, runājot par eh, citu runātāju sacīto. Es gribētu dzirdēt apstiprinājumu, vai esmu pareizi sapratusi Jūs paudāt bažas par to, ka ja mēs runājam par energoefektivitātes mērķiem, tad val, uzņēmumi un valdības varētu paplašināt ražošanu, lai varētu sasniegt energoefektivitātes mērķus, ne veicot nekādus pasākumus pēc būtības, eh, mainot eh, to, ko tie dara. Tie varētu turpināt, eh, varbūt mazliet izmantot, jūt nedaudz uzlabot metodi, un kamēr pieauga IKP, viņi sasniegtu mērķus pēc būtības nemaz nepārskatot e, darbības metodiku. Un ja mēs turpinātu iet pa šo ceļu, tad radītais, e, jūs minējāt vārdu troksnis, Es domāju, ka jūs šo jēdzienu izmantojāt, lai ieteikt, ka tas nav nekas viegli izmērāms un ka tur ir daudz ekonomisku neskaidrību. Tad mm, paliek ļoti daudz neskaidrību par to, kā tad mēs visu, pa, kā tad viss beigsies, runājot par energoefektivitātes mērķiem, mēs varam būt pārliecināti par to, ka mēs sasniedzam uh, enerģijas taupīšanas mērķus, vai pat eh, iespējams, ka mēs varam zināt, vai sasniegsim vai nesasniegsim, eh, jo viss process ir pārāk neskaidrs. Taču esmu nobažījusies par to, kas notiks, kad mēs izkļūsim no recesijas. Ir samērā viegli. Uh, runāt par enerģiju, un tad, kad mēs uzlūkojam to veidu, kā mēs izmantojam enerģijas dienestus un kā mēs to varam izmantot efektīvāk tad izkļūstot no recesijas un iekļūstot izaugsmes periodā, tad izrādīsies, ka mēs masveidā izmantosim enerģiju, jo mēs neesam pēc struktū, struktūrāli šo problēmu risinājuši. Runājot par nepareiz novir, novirzītām investīcijām. Vai šeit varētu būt runa par lieliem naudas tēriņiem, tad, kad mēs runājam par infrastruktūru projektiem, kas piedāvāt visā Eiropā. Jo tā kā mums nav skaidra priekšstata par to, cik enerģijas būs vajadzīgs, vai jūs esat domājuši par to, ka enerģijas mērķu neskaidrība varētu izraisīt e, šķērdēšanu vai nepareizu investīciju izmantošanu enerģijas piegādes un infrastruktūra projektiem, kurus, kuri varbūt mums nemaz nebūtu vajadzīgi, bet mēs to pat nezinātu, vai tie mums ir vajadzīgi vai nav. Herr Pieper. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Pieper kungs, paldies priekšsēdētāji. Arī Es vēlētos, lai būtu vēlējies, lai šī diskusija būtu notikusi agrāk. Mēs šeit lemjam par to, lai energoefektivitāte tiktu piemērot maksimāli drīz, lai mēs varētu ekonomizēt enerģiju. Runājot par komisijas priekšlikumu, bija visai maz kritiska gara, un šodien mēs E, iesakām grozījumus, un mēs norādām, ka ir zināmas grūtības vai no absolūti vai relatīvi runājot. Un es šeit runāju par sistēmu, kas sniedz tālāk par ekonomiku un attiec uz e, privātēm mājas samniecībām, tad varbūt e, jāpiedāvā vienkāršāk sistēma nekā 21. pantā norādīts. Bet direktīva ir sagatavota, mums pie tās ir jāstrādā, un man jautājums mūsu abiem ekspertiem vai šī apņemšanās Vaimankungs būtu, vai Ehermankungs būtu paredzama? Vai mēs varam noteikt saikni starp relatīvajiem un absolūtajiem mērķiem, vai mēs varam to saistīt ar konjunktūru, un vai būtu iespējams paredzēt kompromisu, kurš dotu iespēju valstīm vēl spēcīgākā veidā veidot saistošus mērķus un tos arī sasniegt. Mēs dzirdējām baltā certifikāta mērķi, ka tas ir izskanējis no komisijas vairākas reizes, vai ETS sistēma valsts līmenī, varbūt, ka tā varētu būt viena no idejām. Vai jūsuprāt, šeit mēs varētu nonākt pie kāda kompromisa, kas dotu mums iespēju saistīt visas iespējas, kas ir saistītas e, šeit e, šodien kopā. Tojas kundze, paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribēju pateikties runātājiem. Man ir daži jautājumi Aihamer kungam. Man bija grūtības sekot otraim, otrai prezentācijai, jo es nevarēju redzēt ekrānu. Man ir daži jautājumi, kurus jau pieminēja iepriekšēji runātāji. Šeit ir runa starp saikni, kas pastāv starp mērķiem un mazas izaugsmes periodiem, kā piemēram pašreizējais. Tāpēc, ka ja ir tiesa, ka šāda veida mērķi ir neatkarīgi no ekonomikas attīstības, tad mums vajadzētu atbildēt uz e, ka, būtiskiem jautājumiem, kas norāda, ka izaugsmes ziņā šie mērķi, to piemērošana nepalīdz e, ekonomikas cikliskai attīstībai. Ir dati, kas pierāda pretējo. Jūs sacījāt, ka ir vieglāk sasniegt relatīvos mērķus un patēriņa mērķus, nevis absolūtos mērķus e, par vāju izaugsmi runājot, un jūs sacījāt, ka pārēja no viena uz otru lietas skriet vien apgrūtinātu. Es gribētu uh, izprast, kurš tad ir līdzsvara punkts patēriņa ziņā. Un arī jūs pilnīgi skaidri norādījāt ar grafikiem rokā, ka dažkārt energoefektivitāte var tikt uzskatīta kā e, nasta ekonomikai. Savukārt e, indikācijas rāda, ka eko, e, enerģētiskā ekonomika pastiprina izaugsmu arī krīzes laikā, un it īpaši krīzes laikā. Lūk, es gribētu redzēt datus, kas atbalsta šo tēzi. Es gribētu, lai šie dati tiktu darīti zināmi arī un sadalīti at padalību valstīm, lai redzētu, kas ir, kuras ir visdrosmīgākās, kuras parāda mums pa kādu ceļu vajadzētu iet un kam mēs varētu sekot eh, visās valstīs, it īpaši tādās kā manējā, kas ir mazliet iekavējušās šajās ziņās. Žado kungs, paldies priekšsēdētāji. Es ehm, rūpīgi sekoju visiem runātājiem, it īpaši Fionas sacītājiem par mūsu nosūtītā signāla kvalitāti. Mēs varam uzdot daudz jautājumus, da konstatēt, mēs esam krietni virzījušies, taču tajā pašā laikā mēs patērējam aizvien vairāk enerģijas. Tātad enerģijas intensitāte nedod iespēju skaidri absolūtā veidā reaģēt uz samazinājumiem mērķiem. Tas pieder pagātnē. Kāds varētu būt risinājums nākotnē? Manuprāt, šodien nozīmīga problēma ir signāla kvalitāte no valstu lēmēji iestāžu puses, un, manuprāt, nosūtīt tādu mērķi, kas tik lielā mērā atbilst IKP attīstībai, mūsu ekonomiskās attīstības, um, attī, attīstības uh, rādītājiem, vairs nav atbilstoši. Manuprāt, šobrīd vienīgais skaidrais signāls, ko mēs varam nosūtīt saviem rūpniekiem, ir precīzs mērķis ar konkrētu datumu, saistošs mērķis par enerģijas patēriņu samazinājumu. Otrais punkts, un Vidāla kvadras kungam ir taistība, mēs dzīvojam recesijas apstākļos, kad mūsu patēriņu samazināšanas mērķi ir saistīti ar uh, nab, uh, trūkumu. Bet, jā, ja tuvāko gadu laikā, un tas, to, ko mums norāda Eiropas komisija, citas institūcijas un eh, OCD, mēs piedzīvosim eh, vāģu izaugsmi, bet nu tomēr izaugsmi attīstīties valstīs, tad tas nozīmē, es domāju, tīri mehāniski krietnu enerģijas cenu pieaugumu. Un arī šeit Tas nozīmētu patērētāju nabadzības pieaugumu, un arī šajā gadījumā vienīgais veids, kā rieģēt uz šo pirktspējas samazināšanos, būtu nostūs, nosūtīt skaidru signālu par enerģijas patēriņu, jo tikai samazinot patēriņu, mēs varēsim samazināt rēķinus, par kuriem maksā Eiropieši. Un visbeidzot, euh, Aišaimēl. Aizheimer kungam un arī Vaisman kungam. Vai jūsu mazliet ārējā analīzē no Eiropas komisijas un institūcijām, vai jūs varat arī nu, parādīt to, ka Eiropas komisijā varētu pastāvēt pretrunas starp te ETS sistēmas aizstāvību un saistošiem mērķiem energoefektivitātes un energoģijas patēriņa samazinājuma ziņā. Jo, ja mēs nopietni nerīkosimies, tad pas, rodas acīm redzama pretruna eh, starp ļoti zemo oglekļa cenu, kas E, kas kļūtu vēl zemāk, ja, tiktu, ja iestātos enerģijas e, e, samazinājums. Kariņkungs, lūdzu. Uh, much, Chair. uh, the... Paldies, priekšsēdētāji. Viena no uh, retajām interesantām diskusijām, uh, kāda mums ir šeit komitejā, es vēlētos pateikties abiem ekspertiem, bet es dzirdēju uh, vairākas lietas, kas man liek rēģēt. Žado eh, kungs teica, ka eh, enerģijas cenas eh, palielināsies un līdz ar to patērētāji kļūs tikai vēl nabadzīgāki. Tas ir pretēji pieredzēji ekonom... Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs darba vietas, viņiem būs uh, algas. Un ja alga pieaug, tad tas, ko patērētāji samaksās par enerģijas patēriņu, būs gluži pretēji mazāk. Mums acīm redzot ir uh, dažādi izpratni par ekonomisko lietu kārtību, proti ietaupījumiem pretēji, ietaupījumiem salīdzinot ar intensitāti. Tātad ir šis te mērķis, kas ir uh, balstīts uz intensitāti un ir mērķis, kas balstīts uz patēriņu. Manā valstī Latvijā mēs acīm redzot esam um, ehm, čempioni enerģi, enerģijas ietaupīšanas jomā šobrīd. Ja uh, jūs esat nabadzīgi, tad jūs taupat līdzekļus, jūs, uh, jūs neskatieties uh, eh, televizoru, jo jūs tādējādi arī ietaupat enerģiju, un jūs uzvelkat vēl vienu džemperi, tāpēc, ka nevarat atļauties uh, maksāt tik liels rēķins par apkuri. Tātad, ja mēs raudzīsimies tikai uz patēriņu mērķiem, kas notiks manā valstī, cilvēki gluži vienkārši izmantos uh, enerģiju efektīvāk, um, viņi uh, Gluži vienkārši jūs vēlaties panākt to, lai tiktu izmantot vecie automašīnu modeļi, vecās rūpnīcas, tas viss tikai patērēs vairāk enerģijas. Tātad tas, ko mēs tik vē, tiešām vēlamies krīzes apstākļos, ir tas, ko dara viedie uzņēmumi. Ehm, piemēram, ehm, tirgojot ledu Bet katrā ziņā eh, sākotnēji eh, tas viss bija manuāls process, eh, tika izmantots cilvēku darbspēks, bet gal galā tā bija lieliska pieredze, jo. Tāpēc, ka ražojot ar rokām, ir nepieciešams daudz vietas, kur uzglabāt šo produkciju, jo nav iespējams ražot ātri. Uh, jo ir nepieciešams uh, daudz uh, tātad šo te augsto telpu. Un tad, kad tika domāts par to, kā varētu uzlabot biznesu, uh, tika investēts uh, automātiskā uh, iesaiņojuma tehnoloģijā, jo šobrīd ir iespējams ražot vairāk, iztērējot mazāk ja mēs uh, salīdzinām tātad izmaksas ar iegumu un gal galā um, marža ievērojami mainījās, jo um, tā vietā, lai izmantot 20 cilvēku darba spēku, bija iespējams izmantot tikai vienu cilvēku darba spēku. Un es piekrītu, ka recesijas apstākļos uh, loģika ir pavisam vienkārši. Uh, recesijas apstākļos Mums, mēs vēlamies ietaupīt izdevumus, bet, protams, ka mēs vēlamies kļūt arī efektīvāk, mēs vēlamies izmantot mazāk um, enerģijas, un mums ir šīs te ekonomiskās spuldzītes, un mēs cenšamies panākt to, lai rūpniecība būtu efektīvāka. Un uh, kā politisko lēmumu pieņēmējiem mums ir jāraugās uz šo intensitātes modeli, jo uh, balstoties uz patēriņu rādītājiem, mēs gluži vienkārši nolēmjam cilvēkus nabadzībai. Ja intensitātes rādītāji netiek panākti, tas nozīmē, ka vienīgā atbilde ir iedzīvotāju skaita samazināšanās vai arī iedzīvotāju dzīves līmeņa samazināšanās. Tāpēc es tik tiešām aicinātu jūs par to, par to padomāt. Ja jūs vēlaties padomāt par ietaupījumiem, redzēt ietaupījumiem piemērus, dodieties uz manu valsti, bet uh, tā nav efektivitāte. Lielākā daļa uh, um, cilvēku, um, tāpat kā pirms 150 gadiem, uh, cenšas iegūt malku mežā, paši skaldu. Un tas, ko jūs vēlaties, ir ekonomiskā izaugsme, kas būtu energoefektīva. Un tāpēc es domāju, ka mums tik tiešām ir jāpadomā par energo intensitāti kā to veidu, kā mēs varētu panākt ietaupījums. Jo, kā jau es teicu, jūs varat ietaupīt gluži vienkārši esot nabadzīgāks vai arī e, patērējot mazāk. Dānija ir izdevies eh, sasniegt lieliskus rezultātus. Dānija ir e, lielisks piemērs visiem e, par to, kā ir iespējams panākt energoefektivitāti. izsaucēji no zāles Dānijā nekad nav bijuši relatīvie mērķi. Labi, cienījamie kolēģi, tad ar to noslēgsim um, diskusijas par šo punktu un dosim iespēju mūsu ekspertiem atbildēt vispirms Aizhamerkungam vārds. Es vēlētos eh, vispirms uzzināt, cik daudz laika man tiek dots, lai atbildētu uz jautājumiem. Desmit minūtes, saka priekšsēdētājs. Jā, tik tiešām īstenas eh, filozofiskās debats un eh, filozofiski jautājumi, bet es baidos, ka es nespēšu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Centīšu, centīšos apskatīt eh, svarīgākos punktus. Tātad vispirms tika uzdots jautājums par to, kāds ir direktīvas mērķis. Uh, Lai vēlreiz uzsvērtu, es vēlētos pateikt, ka runa nav par absolūtiem mērķiem, kas pilnīgi definī, pilnīgi tiek iestrādāt šajā dokumentā. Tas viss izriet, protams, no mūsu atsaucēm, un mēs cenšamies panākt, zināms, eh, rezultātus intensitātes ziņā. Tā tad ir milzīga atšķirība no absolūtajiem mērķiem, jo tas nozīmē, ka mēs apdraudētu izaugsmi. Otrs jautājums. Par to runāja vairāki deputāti. Vai ir pozitīvi tas, ka recesijas apstākļos mērķis gal galā tiek sasniegts uh, labāk nekā uh, tad, kad ir labi izaugsmas rādītāji. Es nezinu, varbūt manas teiktais tik pārprasa, bet es dzirdēju arī no Holskundas komentāru par to, jā, ekonomisko grūtību apstākļos ir ļoti nozīmīgi īstenot energoefektivitātes pasākums, jo gal galā jautājums ir par to, kā ir iespējams izkļūt no eh, šīs recesijas un enerģijas patēriņš eh, var saskarties ar zināmām grūtībām, ja mēs īstenojam tikai dažus pasākumus. Tālāk ir jāparedz, protams, tādu pasākumu, kas ir atbilstoši reālajai situācijai. Ir jāsaprot, kā darbojas ekonomiskie cikli. Piemēram, mazākas ekonomiskās aktivitātes laikā ir grūti saņemt apfrontu investīcijas, un tas ir jāņem vērā. Un iespēju robežās arī krīzes apstākļos ir jāizteno tāda energoefektivitātes pasākumi, eh, kas mums eh, palīdzētu panākt eh, šos te nepieciešamos rādītājus. Krīzes apstākļos ir ļoti grūti mobilizēt nepieciešamās investīcijas, pat ja gal galā ir iespējams ietaupīt un ir iespējams panākt atgriešanos pie ekonomiskās izaugsmas. Vēl viens punkts, par ko es vēlētos runāt, tas izskanēja vairākāt diskusijās, proti saiknes starp dažādiem instrumentiem e, - emisiju tirdzniecības sistēma, bet arī energoefektivitāte atjaunojumiem enerģijas avotiem. Vispirms vēlos teikt, ka es neesmu uh, ekonomikas speciālists un nevaru nākt klajā ar aplēsēm šajā jomā, bet ir vesela virkni speciālistu, piemēram, Štenkungs, kas ir uzsvēruši vairāk, kā, kā bez ekonomiskiem instrumentiem mēs varam izmantot arī citus, kas papilnātu ekonomiskos instrumentus. Uh, Un Starptautiskā enerģētikas aģentūra savā jaunajā ziņojumā skaidri norāda uz to, ka ir konverģences efekts šiem mēķiem, kur iet vienā virzienā. Kas attiecas uz emisiju tirzniecības sistēmu, tad te mēs varam izmantot ekonomisko kritēriju. Un mums ir jāveic analīze, strādājot pie vairākiem kritējiem. Tātad domājot ne tikai par ekonomisko ieguvumu, ko, protams, cenšas panākt tirgus īstermiņā, un to visu mēs nevaram panākt tikai un vienīgi ar vienu instrumentu. Tāpēc, manuprāt, ir vērtīgs šis te starptautiskās eh, enerģijas aģentūras ziņojums. Un, bet Vēmankungam ir eh, taisnība, ja mūsu rīcībā ir vairāki instrumenti, mums ir jādomā par to, kā tie savstarpēji sasaistīsies, jo šī eh, savstarpējā ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva. Um, piemēram, runājot par ETS, ja tiek īstenot citi politiskie pasākumi efektivitātes jomā un atjaunojuma enerģijas avot jomā, ir jāraugās uz to, lai tas viss būtu konsekventi. Uh, un saskaņot. Mums ir jādomā padziļināt, kur, kādus instrumentus izmantot, eh, vai mēs izmantojam ekonomikas instrumentus vai citus. Tā tad ir nepieciešama lieliski izpratni par situāciju, un tas nozīmē diskusijas, bet arī empirisku pieredzi, kas ļauj izvērtēt, kāda ir izmantoto instrumentu ietekme. Vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt, starp citu skaidri parādās arī direktīvā, proti ir pasākumi, kas tiek izstrādāti balstoties uz mērķiem, bet, protams, svarīgi ir saprast arī, kāds signāls izriet no šiem mērķiem. Nu, es nevaru atgriezties pie visiem individuāliem argumentiem, kas izskanēja par uh, šo te efektivitāti, jeb intensitāti. Katrā ziņā, ja mums ir absolūti mērķi, tas nozīmē, ka ir skaidrāks signāls, šķiet, Lamberkungs to uzsvēra. Jo, protams, ka ir jārēķinās arī ar psiholoģisku ietekmi Un visbeidzot, protams, ka izskanēja ļoti daudz komentāru, un es varētu vēl teikt ļoti daudz, bet noslēgumā es vēlos teikt, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi izvirzot mērķus, padomāt arī par kontroli. Un diskusijās, kurās es piedalījos, jo īpaši uh, direktīvā par energoefektivitāti, sapratām to, ka jo sarežģītāk ir šī sistēma, jo grūtāk to ir izprast. Daudzi mūsu vidu, eh, mēs visi esam diplomāti, eh, ar, ar, mēs visi esam dip, ar diplomiem kabatā, bet tad, kad mums ir mm, jāformulē šie mērķi, kad mums ir jādomā par šīs sistēmas izstrādi, tas nav nemaz tik vienkārši. Un Tad, kad runa ir par tik sarežģītu eh, sistēmu kā šo, ir grūti to līdz galam saprast. Es to līdz galam nesaprotu, un arī jūs to nesaprotat. Līdz ar to mēs pieprasīsim noteikti šo sistēmu vienkāršot un pieprasīsim arī lielāku atklātību. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Vaimenkungam. Jā, es vispirms vēlētos atbildēt Hauskundzei. Jūs teicāt divas lietas. Vispirms, jūs teicāt, ka um, šie visi pasākumi, uh, kas ir vērsti uz enerģijas ietaupīšanu, uh, ja jūs vēlaties īstenot šos pasākums, tas var izmaksāt dārgāk. Ja jūs vēlaties, lai jūsu ēka būtu energoefektīvāka, ir nepieciešams īstenot pasākums, kas var izmaksāt, izmaksāt dārgi, jo viss ir atkarīgs no tā, vai ēka ir 50 gadus veca vai 30 gadus veca. Jebkurā gadījumā ir jāinvestē diezgan liels um, summas. Un šīs investīcijas nav bez izmaksām, un ir jāņem vērā šī šie līdzekļi, kas tiek ieguldīti. Šāda pieeja, eh, ja mēs ignorējam izmaksas, nav racionāla. Es ierosinātu jūs prem, premjeram mainīt savu padomnieku energoefektivitātes jomā, jo, ja tiek teikts, ka tirgu netiek ievērot nekādi termiņi, tas ir absurdi. Tālāk, kas attiecas uz ETS, te ir noteikts, nu, noteikti griesti, kas limitē attiecīgi emisijas noteiktā nozarē. Un Eiropa <coughs> kā uzņēmums var emitēt CO2 tikai tādā gadījumā, kad mums ir tiesības uz šīm emisijām, un tās ir ierobežotas. Tas tā darbojas no šīs sistēmas stāšanās spēkā. Tātad mums nav vajadzīgi nekādi termiņi. Šis tirgus darbojas ļoti uh, labi. Um, mums ir šīs cenas. Uh, varbūt tās nav tādas, kā mēs vēlētos, bet tirgus gal galā reaģē uz politiku, kur mēs īstenojam. Un es domāju, ka jūs premjeram būtu jāņem vērā tas. Un iespējams, ka būtu jāmeklē kāds cits eksperts, kā padomnieks. Tālāk atbildot Tormes kungam. Jūs acīm redzot nesapratāt manis teikto. Es neapgalvoju, ka ir nepieciešams īstenot tādu politiku, kādu mēs to īstenojam šobrīd, un ka ir jāpieņem griesti, eksposti. Es teicu, ka ir nepieciešams noteikt griestus, un pēc tam nevajadzētu papildināt ar papildus regulējumu. Kāpēc? Gluži vienkārši tāpēc, ka emisija tirzniecība darbojas balstoties uz sekojošu principu. Proti, ir iemesls, kāpēc ekonomisti ir pārliecināti, ka šis instruments var darboties veiksmīgi. Princips ir sēkojošs. Mums ir jāvienojas par vidas mērķi, kur mēs vēlamies sasniegt. Tad mēs padaram šo mērķi par saistošu, radot šīs tiesības un pasakot skaidri, ka tikai tie, kam ir tiesības, var piesārņot vidi. Tā ir pirmā, tas ir pirmais posms. Otrais posms, kā mēs panākam to, ka šie griez tiek ievēroti. Un kur un ar kādu instrumentu palīdzību, ar kādu tehniku mēs panākam to, ka emisijas tiek samazinātas. Sistēmā tas ir Um, šo spēlētāju rokās, proti, jo viņu, in, viņu rokās ir informācija par to, kur ir iespējams uh, iegūt emisijas par uh, zemākām izmaksām un pateicoties uh, šai te emisiju tirsniecības sistēmai, uh, viņi arī vēlas izmantot uh, šo sistēmu, jo viņi redz, kur ar mazākām izmaksām ir iespējams panākt šo samazinājumu un kur ir iespējams ietaupīt līdzekļus. Tātad tas, tam ir veicinošs efekts, tas ir pašu spēlētāju interesēs, tāpēc arī eh, tas, tā ir laba sistēma, tāpēc tā ir piemērota. Un citiem kontrolas instrumentiem nav šādas priekšrocības. Ja mēs eh, paredzam tādu vai citādu tehnoloģiju un mēs ieviešam to ar augstām izmaksām, tad emisija tirzniecība gluži vienkārši zaudēs savas priekšrocības un vairs nedarbosies. Bieži vien tiek teikts, nu, samazināsim šos griestus, un tad mēs varēsim domāt par ko citu, bet es domāju, ka tas ir arguments, kas patiesībā apstrīd pašu sistēmu. Bet varbūt tādā gadījumā komisijai bija jānosaka mērķis 30% apmērā, saka Turmes kungs. Eksperts turpina. 30% ehm, tātad nevis 20%. Jā, bet mēs runājam par griestiem emisiju tirsniecības sistēmā. Tas ir politisks lēmums, eh, ne jau mēs to nosakam. Mūsu uh, vēstījums ir sakojošs. Ja mēs vēlamies izvairīties no CO2 un samazināt CO2, es domāju, ka tas ir jādara pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas lielākā apmērā. Tas ir jādara efektīgi no izmaksu viedokļa un uh, mūsu rīcībā ir instruments, kas ir samērojams ar šiem 10%, 20%, 30%. Tālāk jautājums par procentiem ir politisks lēmums, kas tiek pieņemts eh, demokrātiski lēmumu pro pieņemšanas procedūras ietvaros. mēs runājam par politiskām debatēm, filozofiskām debatēm, bet tās drīzāk ir ekonomiskas debatas. Es vēlētos izteikt vēl sekojošu komentāru pēc būtības. Man nāks secināt pēc um, uzklausītā, ka jūs uzskatāt, ka enerģijas ietaupījums kā tāds ir lielisks mērķis, bet es tā nedomāju. Protams, enerģijas patēriņš pats par sevi nav nekas slikts. Mēs patērējam enerģiju, tas nav nekas slikts, tas mums ļauj eh, vienam otru redzēt, runāt, izmantojot mikrofonus un tā tālāk un tā joprojām. Mēs patērējam enerģiju tāpēc, ka mēs to liederīgi izmantojam. Bet eh, paeksperimentēsim. Iedomāsimies, ka Eiropā mums ir neierobežots eh, enerģijas avots, un kas e, nerada nekādas, nekādu negatīvu ietekmi uz vidi. Tā, protams, ir pilnīga utopija, bet nu iedomāsimies, ka tā ir. Ka mums ir neierobežot daudz enerģijas, tā ir tīra enerģija, nav nekāda problēma arī tās uzkrāšana. Un vai tādā gadījumā mēs runātu par direktīvām par enerģijas taupīšanu? Nē. Ja mēs par to runājam, tad tāpēc, ka patērējot enerģiju, mēs emitējam CO2 emisijas, un mums nav pietiekami daudz atjaunojumu enerģiju. Tā ir galvenā problēma, un tad, kad mums ir mērķi, tad šie mērķi ir jānosaka atkarībā no problēmām, kādā mēs saskaramies. Bet, eh, ja mēs gluži vienkārši paziņojam, ka ir jātāpa enerģija gluži vienkārši tāpēc, ka tas ir labi, tas ir aplam pats par sevi tas viss ir atkarīgs no tā, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt. virkne sarežģīta problēma, ar kurām mēs saskaramies, ir saistīts ar to, ka mēs vēlamies samazināt patēriņu par 20%, un mums ir šie mērķi, kas ir dažādi, bet mēs neesam padomājuši par to, kā tie savstarpēji sasaistās. Nu, vismaz tāds iespējas rodas, tad, kad mēs uzklausām šīs diskusijas. Es domāju, ka mums ir jārunā par patiesajām problēmām. Un tās, manuprāt, ir klimata pārmaiņas un resursu trūkums, bet nevis tas, ka mēs patērējam enerģiju. Tā tad ir jārunā par patiesajām problēmām. Vēl viens komentārs Mums ir jādomā par to, kā šie instrumenti savstarpēji sasaistās, bet bieži vien tiek izvirzīti argumenti gluži vienkārši, lai pateiktu, proti tiek izvirzīti argumenti, nedomājot par to, kā mēs varētu uh, ieteikt ETS kā uh, veiksmīgu instrumentu. Tātad mēs nedomājam par to, par ko tik tiešām būtu jādomā. Paldies! Paldies eh, abiem runātājiem! Paldies par jūsu komentāriem un uh, lieliskajām idejām. Es domāju, ka mēs šeit ļoti liederīgi esam investējuši laiku un paldies, ka bijāt šeit un runājāt ar mums.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 Dāmas un kungi, mums jāvirzās uz priekšu darbkārtību, par savu darba kārtību. Mums joprojām ir atlicis viens punkts, ar ko ir jātiek galā, un tas ir piektais informācijas apmaiņas mehānisms attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalību valstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā. Un Kariņa kungam vārds kā referentam. Karim Kungs, lūdzu, jums vārds. Centīšos izteikties īsi, jo visi esam nedaudz noguruši jau. Mēs runājam par priekšlikumu no komisijas, kas pamatojas uz padomas secinājumiem, februāra secinājumiem par to, ka nolīgums starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Un trešajām pusēm energo piegādātājiem tātad šī informācija ir jādara zinām visām dalību valstīm, lai varētu apkopot labāko praksi un uh, veidot tādu vienotu kopīgu pieeju, runājot uh, par sadarbībā ar piegādātājiem no trešajām valstīm. Mēs importējam 80% savas naftas, 60% gāzes Un uh, šis importa procents drīzāk ir ar tendenci pieaugt, nevis samazināties. Eh, nafta un gāze, naftas un gāzes piegādēs viens no lielākajiem piegādātājiem ir Krievija, tas ir noteikti lielākais gāzes piegādātājs. Un eh, tātad naftas produktu lielākais piegādātājs ir OPEC valstis, arī Norvēģija ir liels piegādātājs. Un uh, pašlaik ir spēkā aptuveni 60% starpvaldību nolīgumu par gāzes uh, piegādēm un uh, tikpat daudz arī par uh, naftu, 30 um, par naftas produktu piegādēm. Bet uh, pašlaik uh, Eiropas dalībvalsts nu nekādi nerunā vienā valstī par šīm lietām. Krievija zina saturu visiem nolīgumiem ar visām dalībvalstīm un Krieviju, bet eh, savukārt dalībvalstis eh, nezina. Tātad eh, mēs tikai zinām, kas ir pateikts katrai valstī atsevišķi, bet savstarpēji nezinām, kas, kādas klauzulas ir iekļautas tajā vai citā nolīgumā. Un no Eiropas puses ir svarīgi, vai tiek ievērot Eiropas Savienības likumdošana, vai nolīgums ir saskaņā ar ēsāki vai nē. Tātad arī enerģētikas infrastruktūra, lai plānot infrastruktūras investīcijas un vienotos ar citām dalībvalstīm un Krieviju. Krievija, protams, gribēs, lai šādai infrastruktūrai nebūtu piekļūst trešajām pusēm, un ja šāda eh, vienošanās tiek parakstīta spiediendēļ no Krievijas, tad var gadīties, ka eh, investors eh, sāk zaudēt līdzekļus, cilvēks zaudē darbu, sākas pārkāpuma procedūra un tā tālāk. Es domāju, ka šis mērķis ir labs. Un kā parlamentāriešiem mums vajadzētu šo ideju atbalstīt. Bet pastāv, protams, zināmas bāžas dažu dalībvalstu starpā par suverenitātes jautājumiem, par to, vai Brisele ar vien vairāk iejaukties, iejauksties valsts iekšējās lietās, arī runa par industriju, par konfidencialitātes ievērošanu. Un šeit arī runājot ar komisijas eh, locekļiem un lasot cauri šo tekstu, jāsaka, ka konfidencialitāte šeit nav, noslē, eh, nav problēma, jo šeit ir runa par starpvaldību nolīgumiem un nevis eh, par līgumiem, ko savā starpā slēdz uzņēmumi. Un šeit ir uh, skaidri nodalīts eh, tātad šis te komerclīgums. Un šajā likumdošanas aktā, kas tik tiek liks priekšā, uh, tur, piemēram, komerc, ir paredzēts, ka komerclīgumam valsts varēs prasīt konfidencialitāti. Tātad komerciāli jūtīga informācija par cenām, par apjomiem, par piegāžu datumiem, tā netiks publisko citām dalībvalstīm. Protams, ka komisija ir tiesības pārbaudīt, vai šī likumdošana saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, bet katrā ziņā komerc noslēpumam nevajadzētu būt uh, lietai, par ko uztraukties. Uh, un šeit rūpniecība nekādīgi negatīvi neietekmēs šis te likumdošanas akts, jo viņu tātad noslēpumi nekādā veidā netiks publiskoti. Faktiski šeit ir runa par dalību valsti, dalību valsts prerogatīvām, precetā komisijas prerogatīvām tā tālāk. Un tā kā mēs aizstāvam kopēja tirgus ideja arī enerģētikas jomā. Es domāju, mūsu interesēs ir atbalstīt šādu likumdošanu, jo, manuprāt, šis ir pirmais likumdošanas priekšlikums, kas mūs virza uz kopēju enerģētikas politiku un patiešām kopēju tirgu, kura pagaidām tiešām nav. Eh, tas ir neapšaubām solis pareizajā virzienā. Un tad, kad mēs izvērtējam plusus un mīnusus, tā tad ir skaidrs, ka ir jāizvērtē arī izmaksas un ieguvumi. Bet runājot par izmaksām un ieguvumiem, tad galvenais ieguvums ir tas, ka notiks e, šī informācijas plūsmas starp dalībvalstīm un tas dos labāku pozīciju dalībvalstīm sarunās ar Krieviju jo tā galvenokārt būs tā valsts, eh, ar kur šādas sarunas noritēs. Un eh, svaru kausi nosveras par labu tam, ka labāk ir šāda likumdošana, un tas tiek prasīts uh, no dalību valstīm. Runājot par komerc noslēpumu saglabāšanu, šī likumdošana to, tā kā es teicu, neietekmēs. Uh, Un e, kopsavilkumā, nu, ir um, virkne pantu. Es esmu saņēmis daudz priekšlikumu, kas ir uzlabojumi neapšābām, bet visamā komisijas priekšlikums ir saskaņā arī ar padomes e, secinājumiem, un es domāju, ka mums to vajadzētu atbalstīt, un tas tiešām virza mūsu tuvāk kopējam enerģijas tirgumu. Tas ir solis, uh, pretī tam, ka Eiropā ir kaut kas līdzīgs, jau kaut kas tuvu tam, ka mums ir trešā valsts, tātad tā, vienota bal, balss sarunās ar trešajām valstīm. Tātad esam jau soli tuvāk pavirzījušies uz savu strateģisko mērķi, kā labāk organizēt sadarbību ar mūsu strateģiskiem pārstāvjiem enerģetikas jomām. Glantskungs. kungs. Paldies. Man eh, atkal ir jārunā kolēģa vietā, kur šeit nav. Eh, es runāšu Lāgars eh, kunga vietā. Eh, jā, nu, protams, Eiropas eh, tīkli un eh, šīs te sistēmas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un īpaši, ja mēs runājam par dažādām, dažādām cauruļvadu sistēmām, uzglabātuvēm un tā tālāk. Jā, un šīs lietas ir jākoordinē. Un Langenkungs sacīja, ka komisijas uh, iespēja uh, izvērtēt šos nolīgumus, tam ir jābūt obligātam nosacījumam, tā nedrīkst būt brīvprātīga izvēle. Un šeit ir tātad tiešām skaidri nosacījumi paredzēti jaunajā likumdošanas aktā, un uh, tas tiktu organizēts balstoties uz atklātās koordinācijas metodi. Uh, Referents arī tikko minēja to, ka šī informācija ir obligāta tikai eh, startautiskiem nolīgumiem. Un jautājums, eh, cik no tiem ir startautiski un cik eh, no tiem ir nolīgumi starp uzņēmumiem. Tas vēl te būtu jāpārbauda. Žad Dokumam vārds. Paldies. Mm, Jūs eh, redzēsiet, ka es varu piekrist eh, referentam Kariņkungam, tad, kad mēs nesajaucam mēķus ar līdzekļiem. Jo gau galā komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā. Proti, eh, iet spēcīgas koordinācijas virzienā, koordinācija par to, ko dara dalībvalstis un kāda ir situācija iekšē enerģetikas tirgu. Protams, ka mēs atbalstīsim referentu, um, kurš savukārt atbalsta komisijas darbu. Es sagatavoju atzinumu Intu komitejā, bet man šķiet, ka ir daži punkti, kurus mēs varam um, tomēr padziļināt. Kas attiec uz šo eksantu sadarības kontroli 5. pantā, mēs neuzskatām, ka šai kontrolē nav. No ka mēs uzskatām, ka šai kontrolē no komisijas puses ir jānotiek automātiski un nevis e, tikai un vienīgi e, brīvprātīgi. Tātad no komisijas puses tam vajadzētu būt automātiskam pasākumam. Tālāk trešais pants, kas attiecas uz jau esošajiem e, nolīgumiem vai uz tiem, par kuriem norit sarunas, mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu būt iespējai pieprasīt no dalībvalstīm tātad atkārtoti bez sarunas par šī līguma noslēgšanu. Kariņkungs teica, atgādināja to, ka mums nevajadzētu sajaukt Mums nevajadzētu sajaukt, par ko ir runa šajās diskusijās, proti uh, par to, kas attiecas uz komercnolīgumiem un par to, kas attiecas uz starpvaldību nolīgumiem. Ir nepieciešama lielāka atklātība eh, par šajām divām kategorijām, jo tas mums eh, ļaus eh, pievērsties vajadzīgiem jautājumiem diskusijās. Tālāk, kas attiecas uz atkāpi attiecībā uz piekļuvi infrastruktūrām. Arī šajā jomā ir nepieciešama lielāka atklātība un būtu jāpaziņo par to, ka trešām eh, personām tiek atteikti iespēja eh, piekļuve. Te ir ļoti nozīmīgs šis atklātības jautājums kaut vai tāpēc, lai izvairītos no tādas infrastruktūras celtniecības, kas netiek pilnībā izmantot vēlāk. Un visbeidzot, šīs diskusijas ir jāpapildina ar eh, vispārējo kontekstu. Mēs diskutējam arī eh, par 2005. gada ceļu karti, mēs tāpat diskutējam par klimata mērķiem, energodrošības jautājumiem, un es domāju, ka pārdoms, kas mums ir par šiem starpvaldību līgumiem un infrastruktūrām, kas, ar, eh, kas ir saistīts ar šiem līgumiem, mums ir jāskat kontekstā ar emisiju samazināšanu, ar mūsu enerģijas patēriņu samazināšanu, tātad, lai tas viss būtu saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem. Tātad lielāka koordinācija, lielāka energoapgādes drošība uh, un ilgtspēja, manuprāt, ir svarīgākie punkti, uh, kuriem, uh, pie kuriem mūsu komisijai, komisijai būtu jāstrādā, lai papildinātu komisijas priekšlikumu. Paldies! Kolīga Balčītis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētājs, saka nākamais runātājs. Vēlētos e, izteikt pateicību kolēģim Kariņkungam par dokumentu, kuru uh, viņš ir sagatavojis, dokuments ir svarīgs, jo tas dod noteiktas garantijas mūsu enerģētikas tirgus attīstībai un samazina zināmu politisko spiedienu uz atsevišķām dalībvalstīm, tad, kad tām ir jāved sarunas par gāzes, eh, naftas produktu vai elektrības importu ar trešajām valstīm. Kopējais enerģijas tirgus ir, protams, jauna parādība. Tā faktiski ir parādījusies tikai ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Un tikai vienots eh, elektroenerģijas tirgus var nodrošināt progresu Eiropas Savienībā kā kopumā. Bet izpratni par to, kā to veidot, nu, šeit viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Mēs zinām, ka tas nebūs lēti, ir, e, tas maksās miljoniem dola, e, eiro. Mums ir jātīsta starpsaslēgumi, jauna infrastruktūra. Uh, un šādu projektu realizēt nemaz nav vienkārši, īpaši ņemot vērā, ka mēs jūtam diezgan lielu politisko spiedienu, un daži politiķi vēlas praktisko soļu ieviešanu novilcināt, to mēs jau esam pieredzējuši. Ir jāsaprot, ka šis spiediens traucē arī investīciju ieplūšanu, jo investori nejūtas droši, uh, Viņi nezina, cik uh, reāls ir šāds kopējais enerģijas tirgus. Piemēram, atcerieties par Nord, kas notika eh, ar Nord Stream projektu, kad tas eh, tika nesen atklāts. Daudzi, daudz valsts pārstāvi pat sācīja, E, ka kopējā energo pakotne ir e, visādā ziņā e, jāpadara vienkāršāk, saprotamāk trešajām valstīm, pretīm nākošāk un tā tālāk. Tātad mūsu prasības un vispārējais būtu jāpavājina. Lūk, tieši atklātības un caurskatāmības aspekts, ko paredz šis dokuments, tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāaizsargā savs enerģētikas tirgus. Uh, Bet ir zinām problēma šajā dokumentā, un to es vēlētos uzsvērt. Cenu noteikšana. Ja mēs runājam par informācijas apmaiņu, un ja dalība valstis uh, varēs izmantot uh, komisiju kā vidutāju sarunās ar trešajām valstīm, es domāju, ir pienācis pēdējais laiks sākt domāt par noteiktu cenu veidošanas mehānismu. Mēs ļoti labi zinām, ka energoresursi dažādās dalību valstīs ir atšķirīgi. Atšķirības var būt pat līdz 30% noteiktās jomās, un šis dokuments neapšaubām mums palīdzēs risināt šīs problēmas. Kopumā šis dokuments ir ļoti labs, un es domāju, tas tiešām dos lielāku skaidrību nākotnē. Paldies, tālāk Vidal Kvadras kungs. Paldies. Priekšsēdētāji, šis priekšlikuma projekts izskan paralēli komisijas paziņojumam par starptautisko um, sadarbību un, uh, un sadarbības drošību, kuru mēs apspriedām pavisam nesen. Un šeit mēs vērojam vispārīgu problēmu Eiropas Savienībā, kā no vienas puses mēs vēlamies, visi vēlamies braukt vienā un tajā pašā laivā, un otrs, ik viens grib atkal, uh, grib atbalstu savai laivai. Ar finanšu krīzi mēs redzējām, kā, ka katrs grib veidot finanšu krīzes laikā tādu veido fiskālo politiku, kas tam liekas vislabākā, un pēc tam par to jāatbild visiem. Tieši tas pats notiek ar enerģijas tīku. Mēs gribam eh, integrēt vienotu enerģijas tīru, kas ir lieliski visiem. Uh, bet no otras puses mēs visi sakam, ka ik viens ir suverēns eh, savam sajaukumam, ik viens ir suverēns veikt eh, divpusēju star, eh, starptautisku starpvaldību rolīgumus par piegādi pēc saviem ieskatiem, un tas pilnīgi saprotami rada dažādas problēmas, jo, ja tiek pieņemta vienpusīgi lēmumi par miksējumu, tad tas ekonomiski un citā veidā at, atcaucas uz visiem. Ja e, tiek slēgt nolīgumi ar divpusēju noslēgumi ar noteiktu piegādātāji, un ja šajā nolīgumā ir klauzulas, kas tiešā vai netiešā veidā e, kavē vai kaitē citai valstī, tad tas ir pretrunā ar solidāras savienības ideju. Un šajā konceptuālajā kontekstā es gribētu, lai šis lēmuma priekšlikums E, būtu, kā saka mans kolēģis Kariņš, e, pareizajā virzienā. Lai tas neierobežotu dalību valstu suverenitāti, protams, bet noteiktu tādu mehānismu, kas būtu komisijas kā novērotāju klātbūtni. Jā, tas komisija šķiet tas attiecīgi, vai ja tā vēlas dalībvalsts, komisijas kā komērētāja klātbūtne, un pēc tam komisija eksante izsakās pār šī nolīguma savietojamību ar Eiropas Savienības tiesībām. Un tas nekavē un neaizliedz to, lai dalība valsts no vestu līdz galam šo divpusējo līgumu, bet vismaz tiktu izveidotas zināmas preventīvas barjeras, lai izvairītos no tā, ka šis nolīgums kaitētu citām dalībvalstīm un būtu kaitīgs vai pretrunā ar Eiropas Savienības tiesībām. Tāpēc es piekrītu eh, Kariņkungam un arī atsaucoties uz Žadokungu sacīto, uzskatu, ka šis priekšlikums ir iecerēts pareizajā virzienā. Es jau domāju, ka šeit ir pietiekami daudz garantiju, lai nebūtu arī nekādu grūtību ar konfidencialitāti. Paldies! Kolēģi Kolārska Bubinska lūdzu. Uh, thank you very much. I mm, uh, very much. Liels paldies. Šis ir ļoti labs dokuments un uh, tas tiešām sniedz atbalstu un pārliecību. Vēlējos minēt kādu punktu. Man ir bail, ka dalība valstis to visu atšķaidīs padomē, jo neviens negrib dalīties ar informāciju. Neviens negrib, lai viņus kontrolē Tā kā šeit mums komisija ir jāatbalsta, lai mēs varētu izvairīties eh, no šī dokumenta atšķaidīšanas. Kas attiec uz eh, informā dalīšanos ar informāciju, es domāju, ka varbūt, ka vienkārši starpvaldību līgumu skaits samazināsies ļoti ātri. Jo tos nosauks par komerciālu uh, līgumu, jo, piemēram, Nord Stream nebija starpvaldību līgums, bet gan uh, līgums starp uh, uzņēmumiem. Tā kā varēs apiet šo uh, likumu ar līkumu, un es gribētu padomāt par to, kā mēs no tā varētu izvairīties, <coughs> ja mēs vispār no tā varam izvairīties. Par ko mēs varbūt varētu padomāt un iekļaut to ziņojumā, lai izvairītos no šādām uh, praksēm, tad, jo tas ir tiešām jautājums par to, kā mēs nodefinēsim starpvaldību nolīgums, kāda veida dokumentus mēs par tādiem uzskatīsim, vai būs noteikti nosacījumi, kas kvalificēs attiecīgo dokumentu kā starpvaldību dokumentu. I, paldies! Mums šeit ir viesis no sociāla un ekonomisko jautājumu komitejas. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Paldies par iespēju uzstāties. Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja gatavo mūsu atzinumu, kuru mēs janvāra vidū domājam apstiprināt plenārsēdē. Mums jau ir bijusi pētījumu grupas sanāksme. Uh, un jau ir sagatavots atzinums, eh, pirms tas tiks izskatīts uh, darba sekcijā, kas ir līdzīgs uz komitejām, un pēc tam uh, tas tālāk nonāk plenārsēdē. Un ir viedo, šeit tika apkopoti viedokļi, kas apkopo iepriekšējās diskusijas un viedokļus, bet tie nav pagaidām vēl apstiprināti. Mēs visnotaļ apsveicam uh, šo te lēmumu Tas ir saskaņā ar 194. pantu Eiropas uh, līgumā, un es domāju, ka viss tas arī ir nedaudz par vēlu jau, jo informācija tiks prasīta arī no visiem pārējiem divpusējiem līgumiem. Un um, mūs pārsteidz tas, ka uh, eh, šās lēmums nav pieņemts līdz šim. Uh, Es domāju, ka, protams, ir jāievēro konfidencialitāte, es dzirdēju, ko sacīja uh, referents, uh, un uh, apgalvojot, ka konfidencialitāte nebūs problēma, taču tā, man liekas, ir problēma, jo pretējā gadījumā šāda vienošanās jau sen būtu bijusi panākta. Un Eiropas Savienībai ir vajadzīga viena balss, un arī referents to ļoti labi zina. Mēs apsveicam īpaši piekto pantu, kur ir komisijas eh, pienākums nākt klajā ar ekstra eh, ante eh, sadarības kontrolas ziņojumu un izskatīt katru ganī, gadījumu un uh, izveidot agrīnas brīdzināšanas uh, sistēmu, kur uh, jau parādās kaut kādas potenciāls problēmas. Un uh, Protams, ir runa arī par Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanu, un, uh, nu, patērētāji varbūt nevienmēr uh, eh, spēja saskatīt šīs atšķirības. Runājot par ietekmes izvērtēm, tas vēl nav veikts, jo šis jautājums ir ļoti jūtīgs dalību valstīm, un to var uzlūkot kā kompetences atņemšanu, tā teikt, eh, caur sētas durvīm. Uh, un mūsuprāt divu gadu periods būtu labāks kā piedāvātais četru gadu periods, un mēs ceram pabeigt darbu pie šī ziņojuma janvārī. Selerkungs komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties par um, plašo atbalstu komisijai un pateicos uh, jau par uh, šiem te priekšlikumiem, kas paredz uh, papildināt uzlabot šo dokumentu. Viens komentārs šobrīd pašreizajā stadijā. Mērķis ir vienlaikus panākt lielāku atklātību dalībvalstu starpā, Tāpēc arī ir nepieciešama uzticama sistēma, kas uh, uzlikt par pienākumu dalībvalstīm dalīties informācijā savā starpā. Nevis uh, tāpēc, ka šie līgumi tiek automātiski publiskoti. Tātad ir nepieciešams uh, mehānisms, kas ļautu uzlikt par pienākumu dalībvalstīm panākt lielāku atklātību. Otrakārt, Mēs cenšamies panākt pēc iespējas ātrāk to, ka tiek nodrošināta atbilstība eh, likumdošanai enerģētikas jomā Eiropas Savienībā, eh, kas, protams, attīstās un kas arvien eh, vairāk attiecas arī uz šiem līgumiem, kurus dalībās var noslēgt ar trešām valstīm kas attiecas uz atbilstības, jeb savietojumības izvērtēšanu. Runa nav par to, ka mēs pievērstos jautājumiem, kas būtu saistīti ar cenām vai apjomiem. Runa nav nekādā gadījumā par komerc apsvērumiem. Tātad netiek apdrautāta Eiropas uzņēmumu sarunu vešanas autonomija. Uz to šis pasākums nekādā veidā neatiecas. Uh, Runa ir tikai par uh, reglamentējošiem noteikumiem, proti, lai tie būtu saskaņā ar iekšējā tirkus noteikumiem. Tas ir ļoti svarīgs precizējums, kas ļaus atrisināt šo jautājumu, kas saistīts ar konfidencialitāti, jo uh, eh, neprādīsies informācija par cenām jeb apjomiem, tātad informācija uh, kas varētu būt komerc noslēpums un kas varētu šādā veidā cirkulēt. Paldies! Liels paldies! Vai Kariņkungs vēlētos noslēgumā nākt klajā ar dažiem komentāriem? Protams, jums nav obligāti tas jādara. Jā, um, liels paldies! Acīm redzot, šajā komitejā um, mēs eh, domājam līdzīgi. Komentārs par kolēģis Kolārskas Babīnskas teikto. Līgumi, um, kā piemēram Nord Stream, kas nav starpvaldību nolīgums, bet ir komerc eh, nolīgums. Protams, ir šādas eh, bāžas, bet komisija nu pat atgādināja, ka eh, šīs likumdošanas priekšlikums no komisijas puses cenšas panākt to, vai šie nolīgumi ir, ir vai nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad, uh, ja ir uh, projekti attiecībā uz kurām dalībvalsts um, vēlas kaut ko um, noslēpt, un tad jāsaka, ka tas nav neviena interesēs, jo tas patiesībā tikai palielina risku, ka varētu tikt uzsākt procedūru par pārkāpumu, un līdz ar to tas varētu izmaksāt diezgan dārgi uzņēmumiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Tātad gal galā runa ir par to, vai eh, šie nolīgumi ir vai nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un, ja mēs padomājam par šo aspektu, tad varbūt, ka šis risks nemaz nav tik liels. Ehm, attiecībā uz to, ko teica komisijas pārstāvis, ja mēs iepazīstamies ar komisijas priekšlikumu, tad uh, runa ir tieši par juridiskiem aspektiem starpvaldību nolīgumos. Un mēs zinām, ka Polijā ir uh, lielisks piemērs uh, Um, arī Polijas valdība ļoti apmierināta ar to, ka komisijas um, pārstāvi ir piedalās šajā sarunās kā novērotājs, tātad um, sarunās par jamal tīklu. Tātad ir valdības, kas vēlēsies, lai komisija piedalās, lai komisija palīdz, un ir valdības, kas varbūt eh, drīzāk satrauc par to, ka komisija varētu ierasties palīgā. Tātad mums ir jādomā galvenokārt par šo juridisko aspektu, lai komisija izvērtē eh, starpvaldību nolīgumus. Uh, Tiem, kas vēlas komisijas palīdzību, komisija palīdzēs, un tiem, kas nevēlas šo komisijas palīdzību, mums kā parlamentam kopā ar komisiju ir jāpanāk tas, lai valdības piekristu šim filtram, eh, kas izskatīs, vai eh, šis nolīgums ir saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad tas ir solis pareizajā ceļā, lai panāktu eh, vienu valodu, kurā mēs runājam kop, kopējā ceļi, kopējā tirgus interesēs, bet tas ir pareizais solis pareizajā virzienā. Liels paldies! Liels paldies visiem! Līdz ar to esam izskatījuši, izskatījuši šo eh, kārtību, dar, punktu darba kārtībā. Mēs tiksimies atkal decembrī. Liels paldies visiem! Tūkstoši